Good afternoon, colleagues. Uh, Labdien, kolēģi! Mēs sāksim mūsu sēdi ar darba kārtības pieņemšanu. Ja iebildumu nav, skatīsim, ka darba kārtība ir apstiprināta. Man ir atsevišķi ļoti īsi paziņojumi no priekšsādētāju puses. Vispirms es gribēju eh, runāt par tulkojumu, ka horvātu un geļu valodā nebūs tulkojumu šodien. Un vēl ļoti īsi personisks paziņojums Mana vecākā asistente Anība Ban šodien strādā pēdējo dienu parlamentā. Viņa strādā man sešus gadus, tātad es gribētu pateikt viņai par visu darbu. Gribu pateikties arī komitejas priekšā. Liels paldies sakarā šo pēdējo darba dienu šeit. Paldies, kolēģi! Un e, tādā gaisotnē es gribēju arī pateikt, e, ka mēs esam e, veikuši savus saskaitīšanas, un es zinu, ka daudzi cilvēki pagājušajā nedēļā bija Strasbūrā lai piedalītos balsojumā, un ļoti labi, ka citi kolēģi, ka ieradās šeit, lai uzklausītu atskaiti par prezidentūru darbu. Uh, Un eh, es jau pagājušajā nedēļā teicu, ka mums eh, šajā pusgadā bija milzīgs skaits ar trilogiem, kur mēs piedalījāmies gan arī pabeigti, vai arī tuvu nobeigumam šīs sarunas. Un 40 eh, pilnas sanāksmes bija veltītas dažādiem jautājumiem. Mūsu komitejā tas ir ļoti aktīvi, vairāk nekā citās komitejās. Mēs veicam vairāk darbu nekā visi pārējie, un arī apmeklētības līmenis ir bijis daudz augstāks nekā citās komitejās, un tāpēc es gribētu pateikties jums visiem par šo aktivitāti. Jūs. Um, um a zālē atskan aplausi. Šeit nav jautājums par to, ka mums jāsacenšās tagad, kam ir vairāk un cik ir kam. Ehm, ehm, tas nav jautājums par skaistlisko sacensību. Tas ir drīzāk eh, saistīts ar kaut ko citu. Es arī iepazīstināšu drīz ar, saviem, ar mūsu viesiem. Tātad mums ir bijuši ļoti liels trialogu skaits, un mēs esam pavirzījuši lietas uz priekšu, tādas lietas, kas nav kustināts daudz gadu garumā, un ir, ir jau gandrīz pabeigts eh, pēdējā pusgadā. Es gribētu pateikties arī sekretariātam, asistentiem, deputātiem, kas ir strādājuši ļoti cītīgi. Paldies ēnu referentiem. Uh, Un paldies arī tiem asistentiem, kas strādā kopā ar deputātiem, kas strādāja pie likumdošanas um, grozījumiem. Es zinu, ka mums ir arī ārējie mm, krīzes spiedieni, ir bēgļu krīze, problēmas ar drošību, un arī uz šiem jautājumiem mums, uh, kā komiteja, vajadzēja reaģēt. Tāpēc mm, es uzskatu, ka mūsu darbs ir milzīgs sasniegums iepriekšējā gada laikā. Mm, tad eh, vēl ir arī eh, papildus jautājumi, arī mm, privātuma konferences, kas tika izvērsta, novadīta. Paldies visiem, visiem deputātiem par šo lielo aktivitāti. Es eh, gribēju pateikt to uzreiz, jo beigās jau daudz aiziet ātrāk prom, un tāpēc es gribēju izmantot šo momentu, lai vairākums no jums dzirdētu to, ko es jums gribēju teikt. Tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Luksemburgas rezidentūras um, darba apkopojums, darbs tieslietu iekšlietu joma, un eh, vispirms Es gribētu nevis kosmētiski, nevis virspusēji, bet pa, pa īstam gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir piedalījušies trialogos. Es šeit neredzu pilnīgi visus, protams, kas tur ir bijuši, bet uh, uh, es gribētu arī atzīmēt, ka jūs, Etienne, vadījāt šo Luksemburgas prezidentūru gandrīz kā vienu vienīgu tieslietniešu lietu padomu. Luksemburgas prezidentūra. Uh, ļoti uzmanīgi, ļoti cītīgi strādājāt komandā, pārstāvot savu valsti, jūs virzījāt ļoti, ļoti smagus likumdošanas priekšlikums, kā arī reaģējāt uz ļoti smagiem jautājumiem, kur bija nepieciešama Eiropas Savienības reakcija. Jūs brīnišķīgi ar lielu veiksmi paveicāt šo darbu. Un mēs esam gatavi tagad diskutēt ar deputātiem mm, arī detalizēt par šo jautājumu, bet uz, kā priekšstādājs gribu jums teikt lielu paldies. Mēs sāksim ar viedokļu apmaiņu. Ne um, tie, kas nepazīst klāsošos, es iepazīstināšu, ir Etiens Šnaiders, um, kas ir premjerministra vietnieks un iekšējās drosības ministrs. Tālāk mums ir Aselborna kungs migrācijas un patvēruma um, jautājumos un Brāza kungs tieslietu ministrs. Runājot par um, praktisko organizāciju, kā mēs rīkosimies, uh, Džon, es, um, Žan, es saprotu, ka jums ir uh, ātri jādodas prom, varbūt, ka mēs vispirms varētu parunāt par migrāciju un patvērumu, jo Selborna kungam jādod prom un tālāk uh, citi kolēģi. Es zinu, ka jums ļoti svarīga starpvaldīgu sanāksme. Tad vispirms dosim vārdu Žānam Aselbornam, migrācijas un patvēruma ministra. Paldies priekšsēdētā, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Kopš mūsu prezentūru sākumu jūs um, zināsiet visi, ka mums vajadzēja rēģēt pret lielo migrācijas krīzi Um, šeit bija drāma, arī nepārtraukta plūsma, un tas um, viss arī pārvietās par tādu bezprecedentu grūtību momentu. Mēs esam konfrontējuši ļoti sarežģītu uh, situāciju, mums vajadzēja rēģēt ļoti ātri, to mēs arī darījām. Mūsu prezentūras pusē mēs esam veidojuši uh, tādu bāzi, kur mēs varētu kopā gan, gan patvērumu, gan drošības jautājumiem, migrācijas jautājumiem runāt kopā vienā mm, pakotnē. Uh, un mēs runājam arī par pasākumiem ārpus Eiropas Savienības, arī iekšpus Eiropas Savienībā, un šāda eh, visapdoša vieja arī norāda to, cik šī krīze ir komplicēta. Mūsu prezidentūras laikā mēs centāmies solidaritāti un atbildību likt kā Eiropas vērtību centru, uzskatām, ka tie ir galvenie Eiropas Savienības pīlāri, un mēs arī centāmies pārvērst to par konkrētiem pasākumiem. Par solidaritāti runājot, um, mēs arī runājam, piemēram, um, par patvērumu sniegšanu nu, cilvēkiem, kuriem nepieciešama starptautiska um, aizsardzība. Mēs runājam par pārvietošanu un pārizmitināšanu. Šos jautājumus pavirzot uz priekšu. Mēs eh, meklējām risinājumus, kas ļoti grūti, bet pateicoties ļoti ciešai sadarbībai ar jums, ar Eiropas parlamenta deputātiem, es gribētu vēlreiz pateikties jums visiem, mēs, eh, mēs esam tomēr atradām 100, 160 tūkstošus pārvietot un arī vairākus tūkstošus pārizmitināt. Tātad mūsu idejas ir pārtapušas par darbiem. Bet eh, tas nav pietiekami, mums ir jāstrādā ar, um, ar pacietību. Šis hotspot jautājums ir diezgan abstrakts Un mm, kopš šīs idejas īstenošanas es gribētu mm, pārsvītrot, ka mm, ja pēc sešiem mēnešiem hotspot jautājums joprojām ir tāds neskaidrs, tad jau pēdējās nedēļās Grieķijā un Itālijā ir iespēja nu, jau atzīmēt šo ceļu kā iespēju risinājumu un uz vietas. Uh, Jāsaka, ka ļoti nepieņemami tas, ja kāds grib izvairīties no saviem pienākumiem. Ja nav tāda solidaritāte, tad tas apdraud visu bāzi. Pārizvietošana. Pārvietošana šo jautājumu vairākās valstīs diskutējam nacionāla līmenī. Šodien mums ir 28 dalībvalsts un arī asociētas valsts, kā piemēram Šveice, arī Islande, Norvēģija, Lichtensteina, kas arī cenšas strādāt šajā Eiropas ietverā. Um, mana, pēc manām domām, šī pārvietošanas uh, programma, uh, tad, te mēs varētu parādīt arī izcilību. No Eiropas Savienības puses mums ir jāpiedāvā ilgtīgi risinājumi attiecīgām personām un arī uh, Eh, attiecīgi jāuzrāda mm, solidaritāte un jāatbalsta tās valstis, kas uzņem vislielāko daļu bēgļu. Un vēl eh, jākonkretizē arī jautājums mm, saistībā ar Turciju. Uh, mums nevajadzētu radīt kaut kādu sekundāro kustību reģionā, vai arī mēs nedrīkstētu kaut ko neizpildīt. E, jo tā, runājot par šo pārvietošanu un pārizmitināšanu, šeit, šie jautājumi jārisina solidāri ar trešām valstīm, un e, mums ir globāla krīze, un tāpēc ļoti cieši jāsadarbojas, jācīnās par uz, situācijas uzlabošanu. Un e, šeit kopā ar eh, citām valstīm ir jārisina šī situācija. Tā iemesla dēļ eh, mūsu prezidentūra ir eh, pastiprinājusi finansiālo materiālo un mm, operatīvā sadarbību ar attiecīgajām trešajām valstīm. Un paralēli tam visam esošās sadarbības ietverā mm, padomē, turpinās sadarbību ar Āfrikas valstīm šeit. Es gribētu pieminēt Valets samitu, kas notika 11. un 12. novembrī. Un arī attiecīgās vienošanās, kas ir parakstīts šeit, es gribētu atzīmēt arī Rietumbalkāns un, un Tuvo Austrumu valsts. Un 8. oktobrī šeit bija arī konference par uh, ceļu caur Rietumu Balkāniem un arī konference par Turcijas jautājumu. Šai sadarbībai ir jābūt ciešākai. Uh, Un runājot par eh, deklarāciju eh, un arī mm, plānu rīcības, kas ir pieņemts eh, šeit, mēs arī esam apstāties, mums konkrēti jāķerās pie projektiem un ļoti cieši ir jāseko situācijas attīstībai uz vietām. Eiropas Savienības uzdevums ir uzņemt tos, kam ir nepieciešama aizsardzība, un arī ir jāaizsargā savas robežas. Un, diemžēl, arī jāsūt atpakaļ tos cilvēkus, kas neklasificējas aizsardzībai. Uh, un jācīnās pret uh, neregulāro migrāciju un jāatbalsta likumīgo migrāciju. Lūk, um, šī te um, patvēra politika te ir jābūt um, saliedēta, saskanīgai, jāsaista, jā, atpakaļ atgriešanai, ja ir jābūt arī efektīvai un jāsniedz atbalsts tiem, kas ir nepieciešams aizsardzībā arī. Un tāpēc Luksemburgas prezidentūra ir um, censies strādāt ar, ar secinājumiem, ar uzdevumiem, kas ir ļoti mētiecīgi, efektīvi, un um, mērķis ir ar hotspotu palīdzību Grieķijā un Itālijā šeit, um, lai nerastos tāds sastrēgums, ir jāst jāstiprina sadarbība ar izcelsmes valstīs, valstīm, jāstrādā efektīvi un jāizteno pieņemtās saistības. Un arī mm, man, mm, Frontex mandātam ir centrāla loma, un šai ziņā es atbalstu komisijas priekšlikumu, kas mm, iznāca pagājuši nedēļu. Un jāstiprina Schengenes aki, arī kopējā ārējās pārvaldi, robežas pārvaldība E, ir arī nacionālā suverenitāte, bet e, arī kopienas atbildība. Komisija ir veikusi visus soļus, lai izvērtētu un arī lai pārbaudītu šo Schengens mehānismu. Ir, mm, ir eh, arī centieni likt iekšās kontroles, eh, lai, mm, lai šo te kustību pārraudzītu, un tas ir mm, ir pamatoti. Seši mēneši ir maksimālais termiņš eh, Austrijai, Vācijai, un tad ir arī Zviedrija un Norvēģija. Tātad seši mēneši ir šis termiņš, kad līdz kuram var turēt iekšējās robežas. Tas eh, nav pareizi kontrolēt iekšējās robežas, bet um, gaidot nacionālās eh, lēmumus, iekšējo robežu aizsardzības ieviešana, uh, bez um, visaptverošas Eiropas risinājuma ir neatbildīgi, un tāpēc ir nepieciešams nekavējoties rīkoties uz ārējās robežas. Uh, optimāli pārvaldīt ārējo robežu, tas ir nepieciešams, jātīst ir legālās iespējas, un tāpēc Luksemburgas prezidentūra ir uh, noslēgusi uh, arī šo direktīvu sarunās ar Eiropas parlamentu par studentiem un zinātniekiem, eh, lai eh, mēs varētu ātrāk piesaistīt jaunos talantus Eiropai. Eh, tad par migrācijas daļu es pabeigšu sakot, ka mēs esam gatavi uh, esam gatavi pārvaldīt ārējo robežu, mēs gribam to stiprināt, eh, tomēr migrācijas politikai ir jābūt atvērtai, eh, bet tāpat laikā ir jākontrolē Schengens eh, likumi un arī jāievēro patvēruma likumdošana, lai likumdošana šī būtu viendabīgi piemērota, šie noteikumi ir jāharmonizē, ir ir jāsaglabā mūsu galvenās vērtības, piekļuvi tirgumu un tā tālāk. Un ir nepieciešami kopēji likumi, ir arī viendabīgi šie noteikumi jāīsteno. Uh, piemēram, ir nepieciešama uh, lēmumu konverģence uh, Eiropas Savienības līmenī. Un varat iedomāties, ka šeit varētu būt tāda līdzīga sistēma kā patentu aizsardzības jomā. Es mm, negribētu būt mm, šāds voluntāris, es, uz, mm, es gribētu runāt par patiesu migrācijas politiku visā Eiropā, un ļaujiet man parunāt par kādu citu tēmu, kas interesē Eiropas parlamentu un ar ko no, nodarbojās arī. Luksemburgam. Tātad decembrī 2014. gadā Itālijas prezidentūras laikā padome valstis pieņēma secinājumus, kur ir paredzēts izvērst gada e, dialogu, lai stiprinātu likumu varu Eiropas Savienības iekšienē. 25. gada 17. decembrā e, padomē šos secinājumus turpināja un tika izvērsts mm, pirmais dialogs par likumvaras ievērošanu, par tiesību normām, to ievērošanu, jo tieši šis aspekts ir viens no pamatvērtībām, uz kurām balstās mūsu Eiropas Savienību. Eh, padome ir mm, šeit mm, tad ļoti centrāla ideja, ka ir nepieciešams likuma varas kultūru respektēt Eiropas Savienības iekšienē. Un eh, šeit eh, dialogā ir jāievēro gan objektivitātes, gan nediskriminātātes, gan vienādas attieksmes princips sarunās ar visām dalībvalstīm. Luksemburga arī atbalsta šādu pieju, kas būtu objektīva un politiskajā dialogā, kas ir ļoti svarīgi. Mums ir jābūt iespēja rādīt vislabāko praksi un arī jāuzrāda izaicinājumi un kopīgi jātiecās uz izaicinājumu risināšanu. Lūk, par šādiem jautājumiem mēs domājam, ņemot vērā nacionālo pieredzi. Un pa padomē notika arī viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Ļoti svarīgi, lai notiktu šī viedokļa apmaiņa, respektējot arī digitālo tirgu. Un šāda veida diskusija tika pavirzot no mūsu prezidentūras puses. Ir arī dokuments, ko mēs piedāvājam izskatīt dziļākā veidā. Mēs runājam par pamatvērtību, vārda brīvība, interneta pārvaldība, datu aizsardzība un arī kiberdrošība. Luksemburgas prezidentūra uzskata, ka tikai politiskais dialogs ir nepieciešams, bet ir tātad šo uh, dialogu atbalstīja viss dalībvalsts, uh, bet uh, ir um, jādomā arī par to, kāds ir joms, kur ir nepieciešama papildus pasākumu gan valstīs, gan, gan um, visā Eiropas Savienībā. Tātad šī situācija par eh, mm, tiesību stāvokli, tas nav kaut kas eh, abstrakts. Te ir nepieciešams iesaistīt dažādas jomas, ir arī gan tieslietu, gan iekšlietu joma jāiesaist. Eh, mm, mēs runājam arī par mēdīju brīvību, vai mēdīja drīkst attīstīties pretstatā pamatvērtībām. Līgumā ir ļoti skaidri noteikts, un arī Kopenhāgas noteikumi ir ļoti skaidri un mēs no, nosodam visāda veida lik, likumu vai varas pārkāpums. Piemēram, runājot par eh, teroristu aktivitātēm un šo teroristu uzbrukumu, kas notika dažs dienas pirms, pirms padoms, Mēs um, līdz ar to saistam mūsu diskusiju ar terorisma apkarošanu. Un šeit ir arī migrācijas krīze, kas arī norāda to, ka ir nepieciešams uh, vadīt šo jautājumu, respektējot uh, fundamentālās uh, vērtības un likumvāru. Un ir nepieciešams arī labāk organizēt Mm, cīņu pret naida runu, jāaizsargā pamatvērtības eh, un cilvēku vienlīdzību. Un šis dialogs ir uzsākts Luksemburgas eh, prezidentūras laikā. Mēs gaidām konstruktīvu viedokļu apmaiņu. Mēs arī gaidām, ka um, dalībvalsts iesaistīsies produktīvi un kritiski šajā sērunā. Un jau mm, pirmais dialogs ir jau veicis pirmos soļus un tas stiprina manu pārliecību, ka mums joprojām ir jāvērš eh, liela uzmanība uz eh, likuma varas, uz tiesiskuma stāvokli Eiropas Savienībā. Un 15. decembrī mēs runājam par situāciju Ungārijā, un es ar ļoti lielu interesi sekoju arī e, Eiropas parlamenta diskusiju par situāciju Polijā, kur piedalījās arī Šulc kungs. Paldies! Um, thank you very much. Lielas paldies. Nu tad ar jūsu atļauju. Nu, sāksim diskusijas. 17 kolēģi vēlas izteikties. Daudzi no šiem kolēģiem droši vien runās ne tikai par migrāciju un patvērumu, bet vēlēsies uzdot jautājumus arī cita veida jautājumus. Etiens iz, izteiksies septiņas minūtes un pieliks tāpat. Varbūt tad, ja mēs to tā strauji veiktu, tad tas viss mums beigās arī izdotos. Un varbūt tad, lūk, kolēģi, jūs visi esat sarakstā, jūs varat uzdot jebkuru jautājumu visiem trījiem. Etienam Šneideram nākamajam vārds lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Priekšādātāji, dāmas kungi, deputāti. Ārkārtīgi liels gods man būt šodien šeit un jums tādās lielās līnijās izklāstīt, ko tad Luksemburgas prezidentūra ir paveikusi droš, iekšējās drošības un terorismu apkarošanas jomā. Divi tādi pagrieziena punkti mūsu prezidentūras laikā, protams, bija um, 28. augusta uzbrukums Talas vilcienā un tad, protams, Parīzes terorisma akti. Ļoti traģiski notikumi. Un tāpēc mums kopīgiem spēkiem nācās uz to visu reaģēt, protams, vienlaicīgi respektējot m, mm, pamatbrīvības un proporcionalitātes principu. Mums lielā mērā ir izdevies to arī izdarīt, un, protams, lielā mērā pateicoties tieši parlamenta atbalstiem, jūs, atbalstam jūs kā līdzlēmēji eh, savā komitejā, protams, arī uzņēmāties iniciatīvu. 15. jūlijā jau vērsos pie jums šajā pašā komitejā, Un toreiz teicu, lūk, ka mēs eh, esam krustcelēs eh, šais divās jomās. Uh, No vienas puses mums jāstrādā pie atjauninātas stratēģijas iekšējās drošības jomā periodam no 15. līdz 20. gadam. Mums turklāt šajā jomā ir divi tiesību aktu projekti, kas ir svarīgi jauna regula par Eiropola aģentūru un sārunas par iespējumu direktīvu PNR, ja pasažieru datu reģistru. Un teicām, ka strādāsim pie šiem jautājumiem, pie mēriem pasākumiem, kas ļauj cīnīties pret terorismu, īpaši pievēršoties. Uh, ārvalstu cīnītāju jautājumam un nelegālam ieroču, nelegāli ieroču kontrabandu. Nu, lūk, esam pavirzījuši uz priekšu visos šajos punktos. Godātie deputāti, ar lepnumu var jums pastāstīt, uh, ka tiešām ir būtiski, būtisks progress sasniedzis pie šiem dokumentiem. Ļaujiet man īsumā pakavēties pie punktiem, par ko nu, pat jau runāju. Kas attiecas uz cīņu pret terorismu, tad tā bija mūsu prioritāte prezidentūras laikā. Cīņā pret ārvalstu teroristiskiem cīnītājiem mēs konstatējam, ka Eiropas Savienība vēl nespēja tā vispārīgi globāli cīnīties pret šāda veida mm, cīnītāju nokļūšanu konflikta zomās, tāpēc mums nācās dubultot centienus, lai šo tendenci novērstu. Un tas, protams, ir milzīgs izaicinājums arī šo cilvēku atgriešanās rada problēmas. Uh, Mēs strādājām vairākās šķautnēs. Pirmām kārtām mēs strādājam pie tā, lai šie individi pirmām kārtām vispār nenonāk konfliktu zonās, lai viņi nevarētu iz, nu tā, lai um, tā un tā šajā kontekstā mēs cīnāmies pret radikalizāciju un veicinām dialogu ar trešām valstīm. Otrām kārtām strādājām arī pie tiem individiem, kas. Um, par cilvēkiem, kas nonāk šai zomās, protams, vienlaikus sakojot līdz viņu kustībām tā tālāk. Trešām kārtām mums arī jāsako līdz uh, ieroču eh, kontra, um, virzībai pāri robežām un attiecīgi arī rekrutēšanas aktivitātēm, kas notiek uz potenciālu teroristu iesaistīšanu darbā. Mēs eh, grasāmies organizēt ārkārtas eh, padomu, kur runāsim par terorismu apkarošanu, un šeit padomē ministri steidzamā kārtā strādās pie pasākumiem tieši šajā jomā, un jāsaka, jau gūti ir rezultāti. Padomu par prioritātu uzskatīja pasažieru datu reģistra direktīvas pabeigšanu, un Prezidentūrai 4. decembrī izdevās nonākt pie politiskas vienošanās padomē par direktīvas tekstu, eh, tā kā par to nobalsoja Lībe komiteja ar lielu balsu vairākumu. Mēs vēlamies teikt paldies vēlreiz Eiropas parlamentam par šo balsojumu. Un šis jaunais instruments, tajā brīdī, kad tas būs stājies spēkā, ļaus mums cīnīties pret terorismu un organizētu noziedzību ar tādu tiesību aktu, kas ir līdzsvarots un efektīvs. Ministri turklāt arī apņēmās ko, ar kopīgu deklarāciju izmantot iespējas, kas tiek piedāvātas datu apkopošanai par iekšzemes pārlidojumiem. Un tieši tā kā to prasīja parlaments, apsvērt arī iespēju um, piešķirt šos datus arī citiem ekonomikas operatoriem. Cīnoties pret ieroču kontrabandu, uh, 2015. gada oktobrā padomu nāca klajā ar secinājumiem, tie ir ļoti ambiciozi par to, ka jācenš, jācenš šī parādība apkarot. Pieņemto mēru starpā padome nolēma 15. gada nākt klajā ar īstenošanas eh, lēmumu par ieroču deaktivizēšanu Un tas, jāsaka, ir ļoti būtisks solis uz priekšu. Turklāt padomu aicināja padomi nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, kas ļautu pārskatīt direktīvu par ieročiem. Šobrīd, jāsaka, pašai šī direktīva ir novecojusi. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par pārskatīšanu, un prezidentūra tūlīt patiesaistījās darbā tā, lai process pātrinātos un lai to varētu noslēgt Nīderlandes prezidentūras laikā. Te runājam arī par būtisku soli uz priekšu. Šai pašā sakarā gribu teikt paldies par prezentāciju, ar ko nāca eh, komisija attiecībā uz ieroču un sprākstvielu kontrabadu. Un tagad eh, ar šo dokumentu izmantojam eh, padoms grupu darbā. Vēl turklāt esam strādājuši arī pie ārējā robežu nodrošināšanas. Šai jomā veids daudz darba, un pārsvarā, protams, vēlamies labāk izmantot jau pašreiz esošos instrumentus. Līdz 2016. gada mārtam komisijai jānāk klajā ar priekšlikumiem, ārējo robežu aizsardzības kontrol un kontrols uzlabošanai, izmantojot, piemēram, arī jaunās tehnoloģijas. Padomāju, aicināju komisiju izstrādāt priekšlikumus par viedu robežu aizsardzību, par mērtiecīgu kontroli Schengen zonas ietveros tāpat saskaņā ar 7.2 pantu. Līdz ar to tiks izveidotas sistemātiskas personu kontrolas uz ārējām robežām, kon standartizēta ceļojuma dokumenti, tā, lai kontrolētu tos draudus, ko var šādi individi radīt, piemēram, ES iekšējai dro drošībai. Dāmas un kungi, tagad ļaujiet pievērsties informācijas apmaiņas jaunājumam starp dalību valstīm un aģentūru Eiropolu kas, protams, arī ir ļoti nozīmīgi cīņā pret terorismu un prezidentūra pie tā strādājusi. Šajā kontekstā divas, divi aspekti. Pirmām kārtām policijas un tieslietu iestāžu sadarbība ar Eiropolu un otrām kārtām informācijas apmaiņa, izmantojot dienestu sadarbību. Kas attiec uz informācijas apmaiņu, uzsvars jāliek uz sistemātisku informācijas apmaiņu un pašreizējo instrumentu izmantošanu. Te runāju par tādu informāciju, kas saistīta ar teroristu apkarošanu, no, piemēram, Schengenes zonā, dažādu datu bāžu homogenizēšanu, saskaņošanu ar Eiropolu, piemēram, eh, saskaņojot datus Eiropolu un dalībvalstu datu bāzēs. Tāpat arī sistemātiski jāizmanto, piemēram, SIS datu bāzes dati. Luksemburgas prezidentūra turklāt arī pievērsās um, to instrumentu analīzē, kas šobrīd ir dalībvalstu rīcībā. Aizsākām šo informāciju, nu, informācijas novērtēšanu, un tā pabeigsies 2016. gadā, cerams, ar priekšlikumiem par konkrētiem mēriem un pasākumiem tālākai informācijas apmaiņas uzlabošanai starp Eiropolu un dalībvalstīm. Ja runājam par apmācību, tad prezidentūra savukārt priekšroku dod sadarbībai eh, ar dalību valstu apmācības struktūrām. Inform, tāpat šī, starp šiem iestādēm jānotiek informācijas apmaiņai attiecīgi pamatojoties uz noteikumiem, kas ir pieņemti par personālu un tam līdzīgi, jo tie, protams, ir atšķirīgi no vienas valsts uz otru. Tāpat arī jābūt piekļuvē šiem, šiem datiem, uh, piemēram, tiesības sargājošo iestāžu datu bāzēs. šādu struktūru, apmācību struktūru sadarbības konteksts ir ārpus ES kompetence, bet tāpat laikā pēc padomas pieprasījuma, ņemot vērā uzbrukumus Parīzē, tomēr šāda veida prasība tika izteikta. Tāpat arī šajā projektā tiek iesaistīta Šveica un Norvēģija, tā lai līdz 2016. gada jūlijam varētu izmantot kopēju apmācības informācijas platformu, kas ļautu visiem ar informāciju dalīties pēc iespējas straujāk. Mēs strādājām arī pie vienošanās panākšanas ar parlamentu par jauno Eiropolu regulu kā jau es paziņoju jūlijā, mūsu mērķis bija piešķirt šai aģentūrai eh, pamatīgu juridisko bāzi, maksimizējot tās darbības potenciālu un liederību dalību valstīm. Ievēru, ievērojot vienlaicīgi subsidiaritāti un attiecīgās kompetences, un var jums teikt, ka šī misija ir izpildīta. Un noslēgumā gribu vēl runāt par to, ko prezidentūra panākusi strādājot pie iekšējās drošības stratēģijas. Uh, Un tā eh, attiec, laika periodam no 15. līdz 20. gadam godātie deputāti iekšējās drošības jautājumā prezidentūra, protams, sastapās ar ļoti daudz problēmu jautājumiem. Te jau nerunājam tikai un vienīgi par eh, terorismu aktiem, bet mums ir izdevies daudz ko panākt, un tas lielākoties ir pateicoties tieši parlamenta entuziasmu un apņēmībai, tieši jūsu komitejai, jūs bijāt mūsu partners šai darbā, strādājot pie šīs drošības stratēģijas. Un līdz ar to panākumu, šie panākumi ir arī jūsu panākumi. Lielas paldies par šo lielisko sadarbību pēdējo mēnešu laikā. Thank you, Etienne. Lielas paldies, Etienne. Nu un tagad tieslietu ministrs lūdzu. Klaudu, paldies, priekšādātāji dāmas un kungi. Iesākumā gribētu izteikt priekšlikumu un teikt lielu paldies pirmkārtām jums priekšsādātājiem, visiem deputātiem, kas strādā šai komitejā un kas tik lieliski sadarbojās ar mums šajos pēdējos mēnešos. Milzīgi liels paldies par jū, arī jūsu dienestam, jūsu sekretariātram. Bez šīs atsaucības un pretimnākšanas eh, darbs nebūtu vainagojas panākumiem. It īpaši vēlos teikt paldies visiem referentiem no jūsu komitejas Grisbeks kundzei, Kiničī kundzei, Laurestīnas kundzei. Janam Filipam Albrechtam tāpat kas, manuprāt, paveic tiešām ļoti iespaidīgu darbu, cieši sadarbojoties ar mums, un tā rezultātā mums izdevās nonākt pie vienošanās, pie pieciem dokumentiem, un trīs no tiem bija jūsu Lība komitejas kompetencē, divi savukārt Juri komitejas kompetencē. Un tā kā mans darbs attiec uz abām šīm komitejām, tad pieminu visus šos piecus dokumentus, kas attiec uz datu aizsardzības reguli. Šķiet esam raduši pareizu līdzsvaru, un tas bija saruna pats degpunkts. Šķiet, ka mums ir izdevies pie šāda līdzsvarot risinājuma nonākt, tas ir, nu, tā teikt, darboties spējīgs, tas ievēro pilsoņu tiesības šeit digitālajā jomā, kurā, protams, ir ārkārtīgi milzīgs datu plosums, un esam centušies samazināt risku privātai dzīvei. Esam turklāt strādājuši tā, lai aizsargātu arī ES ekonomikas intereses un lai veicinātu Eiropas konkurētspēju globālā līmenī vienlaicīgi ļaujot attīstīties tādai ekonomikai, kas pamatojas uz drošiem datiem tieši šeit Eiropas kontinentā. Kas attiec uz direktīvu, mums ir izdevies nonākt pie galvenajām vadlīnijām, pie orientēšanās dokumenta oktobrī, un tā rezultātā varējām uzsākt veiksmīgas sarunas direktīvas pieņemšana pilnīgi noteikti nodrošinās labāku sadarbību starp uh, varas iestādēm, kas strādā ar datu aizsardzību. Un tas, protams, ir svarīgi gan nacionālā līmenī, gan pārnacionālā līmenī, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku, efektīvāku datu apmaiņu starp tiesu iestādēm un var, tiesību sargājošām iestādēm. Tāpat uh, kas ir īpaši svarīgi, ja ņemam vērā pēdējos traģiskos Parīzes notikumus. Te nu redzējām, cik svarīgi, lai policijas iestādes vai tiesu iestādes var izmantot instrumentus, kas ir to rīcībā, un apmainīties jau ļoti savlaicīgi ar datiem, tieši tā, kā tas eh, nu, tika lēmts. visas iestādes pēdējo mēnešu laikā ir iesaistījušās darbā pie šīs reformas, un es domāju, ka mm, ieguvēja pirmām kārtām būs pilsoņi, bet tāpat arī uzņēmumi, kas aktīvi darbojas digitālajā ekonomikā, runājot par eh, krimināltiesībām Luksemburgas prezidentūras laikā. Mēs kā līdzlemēji strādājām pie nevainības prezumcijas direktīvas. Tā kā jūs zinat, ir procedur, procedurāla direktīva attiecībā uz apsūdzētajiem kriminālu procesu laikā, un šajā gadījumā jāatzīst, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas telpai ir jātuvina tiesību akti šajā jomā, jo dalībvalstīs krimināla kodeksi, protams, ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un ir daudz un ir svarīgi strādāt ar apusējo atzīšanu šāda veida tiesu procesos, un mums ir jādomā par to, cik kvalitatīvi ir tie lēmumi, kas tad nolēmumi, kas tādā gadījumā tiek pieņemti prāva rezultātā. Es domāju, informācijas apmaiņa ir svarīga, un arī šīs direktīvas un mēru satuvināšana ir svarīga. Te nu paldies Grisbēs kungai un Tenīčī kundzei. Uh, kas tiešām ļoti čakli strādā pie šīs direktīvas, kas varbūt neguva tādu milzīgu atbalsti mm, avīzēs un sabiedrības viedokli, bet tāpat laikā šiem dokumentiem ir ārkārtīgi svarīga nozīme kopējās tiesiskuma telpas veidošanā Eiropā, kas attiecas uz uh, Eh, nākamo dokumentu sarunas joprojām turpinās, eh, nostājas ar padomu un parlamentu, jāsaka, pagaidām tomēr ir diezgan attālināts. Tomēr es ceru, ka par šos pamatos varēsim vienoties un šīs sarunas laika gaitā nākamgad vainagosies ar panākumiem. Kas attiec uz jaunajām psihotropajām vielām, šeit arī darbs eh, virzās uz priekšu un Padomu zina, cik tas ir nozīmīgi. Tālāk par Eiropas prokuratūras izveidu. Luksemburgas prezidentūra mm, guva panākumus, un mēs to skatām par būtiskiem panākumiem. Mēs esam ieguvuši arī padomē būtisko atbalstu svarīgākajiem pantiem, kas ļautu šādai nākotnes struktūrai darboties arī attiecībā uz tās potenciālajām pilnvarām, gan uz pārobežu, gan cita veida procesiem. Kas attiec uz sarunu noslēgumu par svarīgākajiem pantiem, tad jāsaka, mēs esam pārliecināti, ka Eiropas prokuratūra, tā kā spēcīga struktūra, efektīva, neatkarīga struktūra, ieraudzīs dienas gaismu pavisam tuvā nākotnē. Protams, kā to saistīt arī direktīva par finanšu interešu aizsardzību, diskusijas izraisījās padomē ļoti plašas, grūtas un sarežģītas par to, vai te iešķir, pie, iekļaut eh, PVN jautājumus un tam līdzīgi. Jāsaka, te nesam varējuši pavirzīties uz priekšu regulas kontekstā. Un nostājas ir attālināts salīdzinoši ar parlamenta nostāja Luksemburgas prezidentūras laikā pieņemam secinājums attiecībā uz kriminālu tiesībām par radikalizāciju, par ekstrēmismu, vardarbīgu ekstrēmismu un e, par šādu nodarījumu definīciju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu zinām profilaks, kas attiecas uz migrācijas krūzi, krīzi no tieslietu. Uh, sektora skatoties, ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties šai jomā, tāpat laikā cīnoties pret ksenofobiju. Padome ir pieprasījusi komisijai strādāt ar, internet, ar internetu saistītiem nozarēm, lai, piemēram, šāda veida ksenofobija veicinošas darbības netik, neparādītos arī internetā, jo tas nav pieņemami. Pret to ir kaut kādā veidā jāvēršas eh, arī šai virtuālajā pasaulē, internetā. Un šai kontekstā ir vajadzīga stratēģija, kas ļautu šāda veidu naidu kurinošus svēstījumus dzēst, e, cenzurēt un attiecīgi arī pakļaut dažādām ties, tiesu procesiem, ja tas būtu vajadzīgs ņemot vērā, ka šobrīd noziedzība lielākoties notiek tieši virtuālajā pasaulē, ir ārkārtīgi svarīgi, lai krimināla kodeksi tiktu pielāgoti šai jaunajai digitālajai ērai. Un tāpēc arī padomē uzsākās diskusijas par to, kā prioritāri rīkoties šai jomā. Debatas padomē par nākamajiem posmiem attiecībā uz datu aizsargāšanu, piemēram, telekomu jomā bija ļoti konstruktīvs, lielākoties tāpēc, ka dalībvalsts uzskata, ka, piemēram, Eiropas kopienu tiesas nolēmums, 2014. Eh, gada 8, 8. aprīlī pieņemtais nolēmums, eh, nāk klajā ar konkrētām precīzām prasībām attiecībā uz datu aizsardzību, un līdz ar to ir vajadzīga jauna likumdošanas iniciatīva, lai šo nolēmumu ievērotu. Priekšādā tā gribu vēlreiz jums teikt visiem lielu paldies par darbu un par lielisko sadarbību. Uh, starp abiem līdzlējumiem šo pēdējo sešu mēnešu, ja drīzāk četra pus mēnešu laikā, kad mēs varējām nu, aktīvi un čakli strādāt. Paldies! Yeah, I think so. I think... Jā, tiešām es jums piekrītu. Un septiņas minūtes arī jūs runājāt patiesībā jūs teicāt ļoti pieticīgi, te, te bija tik daudz sasniegumu no prezidentūras puses. Es atceros, ka prezidentūras sākumā jūs teicāt, ka, ka jūs pabeigsiet darbu pie datu aizsardzības regulējumu, un tad es tā iesmējos, nu kāpēc, tāpēc, ka mēs jau vienmēr tā sakam un runājam, ka ir nepieciešama caurskatamība. Bet tagad mēs gan neko nesmējam kolēģi, mums ir vesels ļoti garš runātājs saraksts, ļoti intensīva būs mūsu debate. Varbūt divas minūtes katram runātājam es došu, tas būtu ļoti labi. Sāks, sāksim ar Moniku Holmajeru. Priekšsēdētāji ministru kungi, kolēģis un kolēģi. Sākumā es gribētu pateikt paldies Luksemburgas padomās prezidentūrai visiem trim ministriem, pirmkārt par to, ka esat atnākuši šodien pie mums un uh, sniedz pārskatu par to, kas ir ne tikai pēdējās nedēļās noticis, bet arī pēdējos mēnešos, un galvenokārt par labo sadarbību. Man patiešām tāds iespējas, ka mēs pagājušos mēnešos mums ir veidojusies ļoti intensīva un iepriecinoša sadarbība ļoti sarežģītos jomās daļēji. Un es pati strādāju arī budžeta komitejā, arī tur jūs padomus prezidentūru, es eh, uzskatu, ka tā bija ļoti patīkama Tā tas vienmēr nav bijis ar visiem prezidentūram, gribētu to īpaši uzsvērt sākumā. Gribētu uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, par robežu slēgšanu. Es labprāt uzklausīju, ka ir cerības līdz martam šis jautājums par ārējām robežām būs atrisināts. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka tas būtu reāli? Jo marts, tad būs janvāra vidus, kad sāksim strādāt, būs tikai divi pusi mēneši, lai jāpieņem visi lēmumi. Vai jūs tiešām domājat, tas būs reāli? Kā jūs vērtējat šo laika plānu un kādus risinājumus ir iespējams atrast eh, tam laikam, kur eh, ir atvērts robežas, kur faktiski tam vajadzētu būt slēgtām un slēgts tur, kur vajadzētu būt atvērtām. Tā gribētu to pateikt. Eh, tā kā ir milzīgs problēmas Schengenas zonā, kaut gan patiesībā vajadzētu aizsargāt ārējās robežas. Otrais jautājums. Jūs runājat par šo vardarbības, aicinājumu uz vardarbību un rekrutēšanu. Tagad ir ļoti bīstami, ka bēgļu vidū arī notiek rekrutēšana, jo viņi ir bezpalīdzīgi, viņiem nav neviens, kas viņus aizstāv, viņi ir nedroši. Kādu pasākumu konkrēti padomē ir paredzēti, lai risināt šo jautājumu. Rekrutēšana ir īpaši šādiem jauniem cilvēku vidū, kas ir tādi nedroši, vai nu viņi dzīvo Eiropā, vai viņi ir tikko ieceļojuši kā bēgļi, un uh, kā ne tikai ar dialogu palīdzību, bet arī ar tādām nopietnām konsekvencēm šeit eh, strādāt, eh, jo, piemēram, kāds aicina sist sievietes vai, vai šādu, šādu vardarbību pauž. Un pēdējais jautājums eh, par datu vākšanu un sveicināšanu. Jūs runājat par datu uh, banku. Uh, savietojamība. Ir bijuši vairākas reizes teroristi, kas trīs reizes ir reģistrējušies, nu vienalga, ka viņas nav izdevies atklāt. Ja kāds eh, var šādi pilnības, ja kādiem draudiem var reģistrēties, tad eh, tas nozīmē, ka tā nav nekāda laba zīme mums, ka mēs varam tiešām ļoti labi strādāt drošības jautājumiem. Un otrkārt, uh, šeit arī vēl citi nevainīgie tiek varbūt nepamatoti apsūdzēti. Mans jautājums, cik lielā mērā ir eh, SIS šiem apdraudējumu sarakstiem un dalību valstīm, cik lielā mērā ir izdevies šos datus savstarpēji savietot. Paldies, Birgit Zipā, nākamā runātāja. Paldies, esmu pārliecināta, ka ļoti daudziem kolēģiem būs eh, daudz jautājumu, tāpēc iziešu ļoti īsi, varbūt par Schengens zonu man ir jautājums. Esmu nedaudz apjukusi. Mani ir izsitus no sliediem šī emocionāla debata, ka pārāk daudz bēgļi ierodas pie mums, un Frontex oficiāli saka, ka šogad 1,1 e, miljonus bēgļu ir ieradušies Eiropā. Cita oficiālā informācija atkal saka, ka viens miljons no šiem e, pusotriem miljoniem ir jau aizdevušies uz Vāciju Un sanāk, ka uz visām pārējām 27 dalībvalstīm paliek tikai 500 tūkstoši. Vai kāds man varētu mm, paskaidrot, kā šāds skaits varētu būt pārāk liels sloks, nu, vismaz 20 pārējām dalībvalstīm? Man ir ļoti grūti to saprast. Mm. Tad ir otrs jautājums par labāku sādarbību starp um, izlūkošanas dienestiem. Tas ir ļoti nepieciešams, tam es piekrītu, bet jūs nevarētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc labāka un ciešāka sadarbība starp šiem dienestiem ir iesaistot policijas sadarbību, bet varbūt tikai par izlūkdienestiem pagaidām ja šī sadarbība kļūst uh, aizvien svarīgāka, jo kāda atsevišķas dalībvalsts izlūk dienests nav viens pats spējīgs tikt galā ar šo izaicinājumu. Kā tad jūs definēsiet nacionālo drošību, kas apgalvo, ka attiecīgā dienas darbs ir tikai nacionālas dalībvalsts vienas um, darbības, jo mēs redzam, kā izaicinājumi nāk no visām pusēm, vai jūs varētu atbildēt uz šiem diviem īsiem jautājumiem. Paldies! Uh, Paldies, Kirkov kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Holmieras kundzi par sādarbību, kas mums ir bijusi ar prezidentūru. Es varu runāt personiski par to sadarbību, nu, bazējoties uz PNR ziņojumu. Šis darbs tiešām bija ļoti plašs un esmu ļoti pateicīgs prezidentūrai par padarīto. Eh, par Frontexu ir tā, ka pirms mēs runājām prezidentūras sākumā par mērķiem, un mani pārsteidz darba apjoms, cik daudz ir padarīts eh, piemēram, aizsardzības mehānismi bērniem, aizsargāt bērnus ir kaut kas tāds, ko mēs atbalstam šajā zālē, arī datu aizsardzības regulējums. Uh, protams, PNR, par ko jau runāju, un arī Eiropol. Tas viss ir ļoti labi. Vienīgā lieta, kas varbūt nav tik veiksmīga, ir jautājums par pārvietošanu Dublīnas reformas sākarā. Arī es rakstu šai jomā ziņojumu. Sākumā es gribu rakstīt komentārus, ka mums eh, pārizmitināšana ziņā ir daudz vairāk panākumu nekā pārvietošanas ziņā. Un šeit ir zināms, varbūt tāds pretrunas, un mums ir jādara vēl daudz darba šajā ziņā. Vai jums nešķiet, ka padomi ir maid, mainījusi savu mm, pozīciju. Tad runājot vai pārvietošanu vai dublienas reformu, kas ir labāks, vai varbūt prezidentūra ir kaut kāda veida panākusi kopējās attieksmes maiņu vai atmosfēras maiņu, bet es joprojām domāju par šīm divām jomām tuvākajā sešu mēnešu periodā. Paldies, Sofija Intvelte. Jā, paldies, es gribētu arī pievienoties apsveikumu vārdiem Luksemburgai Luksemburga ir lieliski pastrādājis un daudzos eh, gadījumos, ja mums nav paveicies līdz galam, tad varbūt eh, tāpēc eh, tas ir, tā, ka jums nācās pierunāt arī pārējās 27 dalībās, kas ir ļoti grūti. Es personīgi ļoti <clears throat> atbalstu mūsu sasniegumus datu aizsardzības paketes joma, bet jūs runājat par šo likumu varas dialogu un pamatiesību dialogu. Es uzskatu, ka tas varbūt tā kā pieticīgs, bet tomēr ļoti svarīgs ir prezidentūras solis, jo Eiropai ir jārāda uh, piemērs, un ja mēs runājam par šo pretnaratīvu teroristiem, ja mēs gribam rādīt arī mūsu vērtības jaunpienācējiem, tad vislabākais, kā mēs to varam izdarīt, ir tiešām īstenojot, ievērojot savus standarts, mūsu standarts Bet um, tagad ieskatoties uh, dalībvalstu valdību teiktajā, gandrīz vai visi ir um, tā, tā kā um, pār um, šī principa pārkāpē, piemēram, Ungārija, ir tāda Francija, arī ir dažādi pasākumi, kas zem pretterorisma karoga tiek uh, veikti un kas absolūti nav saistīti ar terorismu apkarošanu, tālāk Rumānijā korupcija, Dānija. Uh, Nulikā valdība ir paziņojusi, ka viņi e, vēlas veikt mm, piespiedu kratīšanas, ņemt no zbēgļiem viņu lietas, tas ir vienkārši pretīgi. Beļģijas iekšlietu ministrs arī e, saka, ka etniskā profilēšana nav problēma. Un mm, runāja arī par naidu runu. Lūk, es uzskatu, ka iepriekš minēta izteicieni ir tāda naida runa no. Uh, ministru puses. Pretterorisms un tā tālāk, eh, tas, te mēs redzam ļoti daudz tāds eh, pamatiesību pārkāpums, un tas nepadara mūsu pasauli par labāku pasauli. Un mm, tas ir nepareizi ne tikai valsts pārkāpj pamatiesības, bet arī rīkojas neefektīvi, un mums ir jārunā par šiem gadījumiem, kā Beļģijas iestādes e, ir rīkojušās pēc 13. novembra. Šeit ir milzīga putra, es runāju pieklājīgā valoda. Kāpēc um, mums katru reizi ir jāakceptē, jāapstiprina drošības dienestu pilnvaras, un tas arī notiks Luksemburgas prezidentūras laikā, e, laikā, kad nacionālie dienesti nedarbojas, nesadarbojas kopā, kas viņiem būtu jādara. Un uh, pēdējais uh, par PNR. Kāpēc mums nav protokoli, kur tie ir atspogļot nacionālā valdība pozīcija? Uh, kopš tiesas nolēmuma akses lietā kāpēc padome vairs neprotokolē. Mēs joprojām nezinām, kas tad notiek padomē. Es domāju, ka mums ir tomēr jāzina, Un es būtu ļoti priecīgi, ja līdz prezidentūras beigās mēs iegūtu šāds protokolēts ziņojums par, par mm, pozīcijām. Veržijā kundze. Euh, es atvainojos. Es no savas puses arī gribētu pateikties visiem trim runātājiem par šo eh, tādu ļoti ātro apkopojumu, ļoti interesanto. Es centīšos eh, arī telegrāfiski uh, pastāstīt savu viedokli. Es atvainojos par to, jo centīšos koncentrēt savu domu, lai neko nepalaistu garām. Pirmais jautājums. Jūs teicāt eh, par migrācijas krīzi, kad runāt par humanitāro un bēgļu krīzi, eh, tad cīņa pret cēloņiem migrācija. Es eh, arī esmu noraizējusies, un, piemēram, Eritreju Sudāna, kas turpina bombardēt savus iedzīvotājus tur, cīs iedzīvotāji, kur bija um, 115 manifestanti tika nogalināti mierīgās demonstrācijas sastāvā pēdējās dienās. Tātad visi šie pasākumi, kas notiek, uh, Un kā jūs nodrošināsiet to, ka jūsu piedāvātie pasākumi tiešām būs ar efektu uz um, vietām? Un uh, kā ir ar komisijas priekšlikumu? uzlikt šos vēja ģenerators vai saules paneļus Eritrejā. Tas es, esmu diezgan uh, skeptiska vienkārši, kas gūs labumu no šīm te modernajām instalācijām. Tālāk eh, jautājums par patvērumu lūdzējiem. Šeit situācija ir ļoti dažāda. Dažādās valstīs, daudzās valstīs patvērumu eh, lūdzējiem netiek nodrošināti cilvēciski dzīves apstākļi, arī tiesības uz darbu. Es domāju, ka mums ir arī šie komentārie pamatvērtīgi momenti. Uh, jārespektē un jāizteno. E, tad jūs runājat par atpakaļ atgriešanu attiecībās tiem cilvēkiem, kam nav tiesības uz aizsardzību. Tiesisko, es domāju, ka šī frāze ir diezgan sarežģīta. Kā tas ir, mēs šķirosim šos labos bēgļus un visus pārējos kas būtu tā kā slikti emigranti. Un Eiropas Savienībai ir nepieciešami ekonomiskie migranti, jo īpaši tagad, un šeit gribētu arī citēt Vācijas mm, piemēru, un ja legāli, teiksim, legāli ierodas Vācijā, tad, kad iedzīvotājs kāds drastiski samazinās, kādā veidā jūs stimulēsiet šo legālo migrāciju, Tagad par terorismu, par. Eh, es neatgādināšu Sofijas jautājumu par situāciju Dānija, bet eh, kāda ir attieksme par atsevišķās valstīs par bēgļiem, kas ir ieradušies dalībvalstīs, eh, lai liekot viņiem atmaksāt par būšanu tur. Un šeit es gribētu arī piekrist par situāciju Francijā, tur 2500 mm, kon, mm, konfiskācijas meklēšanas tik veiktas, tas ir drastiski, un mums ir jādomā par šiem pasākumiem tādā rakursa. Of... Kolēģi, man ir ļoti garš eh, runātājs saraksts. Mēs tikai ilgi runājot noēdam citu cilvēku laiku. Vai jūs nevarētu divas minūtes izteikties katrs, eh, jo mums ir ļoti daudz kolēģi. Mums ir um, cilvēki, kas piedalījušās trialogos, kas grib uzdot ļoti precīzus jautājumus. Es zinu, ka jūs, mm, ka jūs eh, spējat arī izteikties divās minūtēs. Jūs visu kaut ko varat arī pateikt uz savējo. Uh, Džudis eh, Sargentīnī nākamā. Yeah. Priekšādātē paldies. Atminos pirms pāris mēnešiem Luksemburgas valdība devās uz Grieķiju. lai faktiski pirmā, nu, nu tā teikt, savāktu 30 cilvēkus, kas tad tiek pārvietoti Redzējām komisāru Avramopolus tur uz nu, lidmašīnas kāpnēm, kas palīdzēja tad bēgļiem, lūk, doties jaunā, drošākā dzīvē. Pēc šiem pirmiem 30 cilvēkiem, tagad skatos uz skaitļiem no Eiropas komisijas par pārvietošanas mehānismu, neredzu, ka būtu kaut kas pēc tam vairs noticis, un tāpēc Ta, un tas attiec ne tikai uz Luksemburgu, bet uz lielāko daļu dalībvalstu, un tāpēc mans jautājums Luksemburgas prezidentūrai ir šāds. Nu, paskaidrojiet tad, Jūs esat bijuši tie, kas ir šī procesa priekšgarā. Tad kā tas nākas, ka cilvēki netiek tālāk pārvietot no Itālijas un Grieķijas uz citām dalībvalstīm? Varbūt jūs savu piemēru varat eh, nu, izmantot kā tādu uzskatāmu materiālu. Jums bija 90 pieejamas vietas, bet pēc šiem pirmajiem 30, nu, kam bija tika veltīti visu veidu publicēt, nekas vairs nenotika. Otrs un pēdējais jautājums. Tātad noslēdzies pirmais tāds, tāds ļoti viens tāds intensīvs pusgads. Un es gribu jums. Gribēju jums vaicāt, darbs pārsvarā turpinās no vienas prezidentūras otru. Tagad zinām, ka arī Nīderlandes prezidentūra, protams, ir izvirzījusi uzdevumus tieslietu un iekšlietu iestādēm. Nu, varbūt vai šīs nav, tad tas priekšsats, kad jūs varētu mums dot arī tādu ieskatu par to, kā virzās šīs debats, par ko uzdeva jautājumu Intvalds kundze. Es gribu saprast, kāda ir šī atmosfēra, kopēja atmosfēra, jo man bail, ka, ja mēs skatāmies tikai uz iekšlietu ministru padomu, tad neviens neskatās uz šo Eiropas um, ainu bet katrs pēc savas intereses, nu jā, uz visu šo pārvietošanas mehānismu un tā tālāk. Un nu, katrs domā, tad kā tas notiks manas valsts sakarā, bet neredz kopainu. Tas, ka kunga vārdi, manuprāt, ļoti ilustratīvi, jo neviena dalībvalsts te nav izteikusi kritiku par viņu izteikumiem, un, manuprāt, tā ir zīme, ka mēs šeit zaudējam šīs eiropeiskās vērtības. Jā, Luksemburgas prezidentūra, protams, vēlas meklēt Eiropas vērtības, un tad gribu vaicāt, kāds ir jūsu uzskats par visu šo lietu? Kolēģi, Aselborn kungam ir jādodas prom, tāpēc došu vārdu vēl vienam koordinatoram, un tad lūkšu viņam sniegt īsas atbildes, un tad došu pārējiem deputātiem iespēju uzdot jautājumus. Tātad Nākamais ir Meijers kundze, un pēc tam došu vārdu Aselbanu kungam, lai viņš atbild par migrācijas jautājumiem. Priekšādātāji, paldies! Šos pēdējos sešus mēnešus panākts ir ļoti daudz, kas, bet nu jāsaka, ka jūsu prezidentūras laikā nu, bija virkne dažādu Eiros samitu citu Eiropadomu tikšanās reižu. Un, ja skatāmies atpakaļ uz pirmās padomas, Eiropadomas secinājumiem, te redzam faktiski tās lietas jau, ko tas tur tiek pateikts, ir tās pašas, kas, piemēram, pagājušā nedēļa Eiropadomē. Tas nozīmē tikai vienu, ka rezultāti tomēr sasniegti nav. Daudz kas ticis pateikts uz papīra, uzlikts uz papīra, bet kas notiek realitātē? Teroristi turpina promenēt pa ielām, nezinu, uz brīvībā. Tā, protams, nav tikai konkrēti jūsu atbildība, bet tāpat laikā gribēju jums vaicāt, ko jūs esat darījuši mūsu pilsoņu labā, lai aizsargātu viņus pret terorismu. Un pēdējos sešos mēnešos Eiropas Savienībā šķiet nav um, vajadzīgs bijis vairāk Eiropas, bet drīz gan, gan mazāk. Paldies! Ms Fayon, Mr Boney, uh, Mr Dupre, Mrs Stevens, Mr Chisovsky, um, Sylvia von Kaufmann, Mrs Janici, Mr Ala Hallow, uh, Mrs Bjork, Natalie Griesbeck and Mario Lauriston. So I'm going to take all those colleagues. Visi šie nosauktie kolēģi izteiksies pēc tam, kad saņemsim īsu atbildi par migrācijas jautājumiem no Aselborna kunga. Lūdzu, jo tad viņam jādodas prom. Nu labi. Nu, šķiet, man jādodas uz Kīpru. Tā man šķiet tāds, tāds padoms tika izteikts, bet, nu, es centīšos varbūt atbildēt tādā globālā mērā uz jautājumiem, kas tika man uzdoti, un neie, neiedziļināšos varbūt tik daudz detaļās par ārējām robežām runājot. Esmu pārliecināts ka ja mēs neizstrādāsim instrumentus pietiekam strauji ārējo robežu kontrolē, tad Schengen zonas sabruks. Un nav nevienas tādas valsts pasaulē, kas nekontrolē ārējās robežas. Un, kad es runāju par kontroli, tad es runāju vienkārši par to, ka mums ir jāzina, kas klāvē pie mūsu darbiem, kas vēlas ienākt un kuram ir vajadzīga starptautiskā palīdzība, atbalsts. Un tieši šī iemesla dēļ jāsaka, par ārējām robežām runājot, ir tā ļoti kutelīgs jautājums, piemēram, Grieķija, Turcija un tā tālāk, bet es nedomāju, ka tas skatāms tikai negatīvi. Pagājuši seši mēneši esam intensīvi strādājuši ar Grieķiju. Un tā rezultātā Grieķijas valdība šobrīd nu jau grasās pieņemt palīdzību no ANO organizācijām. Tā tas nebija sākumā un arī no Eiropas. Un tāpēc es domāju, ka par ārējām robežām runājot, mums ir izdevies spērt solus priekšu. Nu, lai arī varbūt šis progress ir tāds vēl salīdzinoši neskaidrs un nav tik ļoti konkrētu mēru, bet es domāju, ka tas būs iespējams ir viena milzīga valsts Eiropas Savienībā, kas ir mm, piedāvājusi krasta apsardzi, un robežu sargus, lai kontrolētu robežu gan uz ūdens, gan uz sauszemes. Un robeža aizsardzība pie ārējām robežām līdz ar to nav tikai un vienīgi konkrētās dalībvalsts lieta. Tās dalībvalsts, kurai šī robeža ir um, viņas teritorijā. Bet, nu, tā ir lieta, par ko tiešām arī Eiropas Savienībai kā tādai jāuzņemas atbildība. Tas, manuprāt, ir tas svarīgākais. Es nu dienu domāju, ka jāvirs uz priekšu ļoti ātri, jāpieņem lēmumi ļoti strauji. Par cipariem runājot. Informācija, kas ir mūsu riecībā, rīcībā liecina, ka 1,5 miljoni um, individu šķērsoja Eiropas Savienības ārējo robežu. 1,5 miljoni. 1 miljons un savukārt 70 tūkstoši pieprasīja patvērumu. Nu, lūk, tāda skaitļa. Par pārvietošanu. Jau, kaut, jau kopš pirmajām debatēm, kas notika par šo tēmu Eiropas Savienībā, bija skaidrs, ka risinājumu par pārvietošanu rast ir vieglāk pārapmetināšana, jeb pārvietošana, relocation, resettlement. Relocation, tas attiec uz cilvēkiem, kas jau ir Eiropas Savienībā, savukārt resettlement, tas nozīmē, ka tiek, tiks meklēts vietas iedzīvotiem, kas šobrīd ir Turcijā, Libānā vai kaut kur citur. Tātad atšķirīgi termini. Un tas jāpaturprātā. Ir viena balss, kas uzreiz pateica, nē, nekādu relokāciju, un mēs nepieņemam. Uh, tikai šo resettlement. Šī relokalizēšana, manuprāt, kā mērs nedarbosies pirmajos 4-5 mēnešos, un tā nav Grieķijas, Itālijas vaina, nē. Tas nozīmē, ka sistēma kā tāda vēl nav gatava, nav gatava funkcionēšanai. Grieķija ir darījusi ļoti daudz ko savām piecām salām, kas mm, īpaši tās, kas ir tuvāk pie Turcijas, mm, nu, un tās attiecīgi arī darbojas. Mm, problēma, ar ko Grieķija joprojām sastopas, ir, ka šie cilvēki, kas dodas ar kuģiem uz laivām, viņi tad lūk tur iebrauc un tad, nu, aizplūst uz ziemeļiem. Grieķija ir paziņojusi, uh, ka tā ir gatava izveidot uzņemšanas centrus arī uz kontinentālās Grieķijas daļas, tad, tad ne tikai uz salām. Un šai brīdī, nu, tā arī paziņo, ka tā ir gatava lūk runāt ar imigrantiem un veikt šo relokalizēšanu. Tās bija tas plāns. Domāju, ka relokalizēšana kā mehānisms, nu, ir svarīgs, to nedrīkstam iznīcināt, tas būs vajadzīgs nākotnē. Uh, Un vienā brīdī tas būs vajadzīgs arī Eiropas Savienībā kā tāda, jo šī krīze jau ilgs divus, trīs gadus, varbūt pat desmit gadus, un būs vajadzīga tāda pastāvīga sistēma, kas ļaus pārdalīt šos migrantu skaitlus, kas turpinās klauvēt pie mūsu durvīm. Mans, nu, tie ir tāds personīgs priekšlikums pēc pēdējiem notikumiem ir, ir šāds. Vai nav tā, ka ja mēs tagad zinām, ka šis relokalizācijas princips nestrādā, vai mēs nevaram tad tādā gadījumā apgalvot, ka, lūk, ņemam tad varbūt nu, nosacīti, ņemam kaut kāda veida sīriešu daļa, kam ir vajadzīgs, vajadzīgs patvērums no Turcijas. Un varbūt tad mēs varētu teikt Turcijai, ka esam gatavi pārņemt 50 tūkstošu cilvēkus, un, nu, lūk, tāds žests, un tad tā būtu šīs resettlement, ja pārvietošana, pārapmetināšana. Nu, tas, protams, saistīts ar finanšu līdzekļiem, vīzām. Bet tas būtu tā džeks, ka esam gatavi uzņemties zinām daļu sloga. Domāju, ka tas nav nereāli. Ir arī citi jautājumi par šo relokalizēšanu. Nu, es jau teicu, kāds ir mans viedoklis. Šo sistēmu nedrīkstētu sagraut, manuprāt, tā kalpos nākotnē mums bet šobrīd tas nav tas mehānisms, kas mums ir vajadzīgs, lai sadalītu slogu. Un tieši šī pārapmetināšana ir svarīgāka, būsim inteliģenti. Varbūt tā mēs varam šos uzdevumus un atbildību sadalīt. Par tiesiskumu. Jūs runājāt par Franciju, Rumāniju, Dāniju. Es nezinu, vai tad ir kaut viena valsts Eiropas Savienībā, kas pilnībā respektē eh, visu to, ko jūs un es un es nezinu, un citu uzskata par svarīgu tiesiskumu telpām. Es personīgi nevaru teikt, ka, nu, tāda Francija, kas sastapusies ar tādiem izaicinājumiem, ar visu, kas notika, nu, lūk, 13. novembrī, ka, ka viņi rīkojas pilnīgi neprātīgi, nu, nē. Ne Es domāju, ka jūs saprotat, ka padomē mums tas ir ļoti aktuāli. Varbūt parlamentā jums tā ir cita, tā, tas, tas, tas ir citādāk, jūs te visi izsakāties tā tālāk, bet, bet svarīgi šai gadījumā ir tas, ka padomē dalībvalstīm ir jārunā par tiesiskumu, jā, bet eh, bet tas ir jautājums, kur kontekstā atceramies par Kopenhāgenes kritērijiem, kur taču ir teikts, ka, lūk, pamatiesības demokrātiju, un tas ir tas, kas atšķir mūs no pārējiem struktūrām. Un, protams, ka šīs pamatvērtības ir jāievēro. Un, ja ir kāda valsts, kurā pēkšņi nomenās valdības, nezinu, un tiesas iestādes e, ir. Tiesa rezultātā vairs nav tik autonomas, tik brīvas, un tad ir jārīkojas, jā. To esam arī piedzīvojuši atsevišķās dalību valstīs ar plašsaziņas līdzekļiem un tā tālāk. Un, manuprāt, tas viss ir smalki jāizanalizē, jāpauž kritika, un tad nepieciešamības gadījumā jāpārlasa vēl šie līgumi, un viņiem jāprasa mainīties, nu, politiski tas jādara. Ir jārod risinājumi tā, kā tas noteikts līgumā. Un nu, tas, protams, ir, nu, šī situācija ir dažāda komisijā, parlamentā, padomē. Bet, nu, redzam, jā, ka pašreizēja notikumi tiešām vienotru reizi ir tādi, kas apdraud Eiropas vērtības, Eiropu kā tādu ne, novembrī šīs debatas burtiski bija akadēmiski pēc sava rakstura. Nu, domāju, ka nākamreiz Nīderlandes prezidentūras kontekstā jau būs diezgan šī ideja būs skaidrāka, tiešāka, precīzāka. Ja mēs skatāmies uz vienalga kādu dalību valsti un redzam, ka tur ir kaut kāda attīstība, kas iet pretrunā Eiropas vērtībai, nu tad tas par to ir jārunā. Un e, izteikties mēs drīkstam, tā vēl nav iejaukšanās valsts personībā, personīgā, valsts iekšējās darīšanās. Nu, piemēram, kaut vai atceramies padomju savienību un visu šo notikumus tur. Migrācija un tās cēloņi. Nu, protams, jums kundze taisnība Eritreja, Sudāna, Etiopija. Ir ārkārtīgi grūti, protams, sūtīt cilvēkus uz šīm valstīm atpakaļ. Mēs taču zinām, ka, piemēram, uz Eritreju mēs nevienu nesūtām atpakaļ. Bet šobrīd svarīgākais ir mēģināt rast risinājumu uh, šai migrācijas viļņa izcelsmes vietā pielikt punktu šai viņu, šai, šim postam un nabadzībai. Libāna tāpat. Kablekungs, kas ir Vācijas diplomāts, uh, tri, bija Tripolē, tur notika saruna, zinām, attīstība, nu tad pozitīva attīstība, bet nu es nezinu, vai tas arī vainagosies tālāk ar panākumiem. Bet tas ir vienīgais, ko varam darīt kā Eiropas Savienība, lai, nu, mēģinātu, nu, palīdzēt Lībijai. Nu, un tas, protams, būtu ļoti pozitīvi arī mūsu sadarbības kontekstā. Tie būtu tādi racionāli pasākumi, ko mēs varētu tad nu, īstenot attiecībā uz migrantiem, kas ierodas no turien. No otras puses, ka ir taču arī šobrīd notikumi Ņujorkā, kam sakojam līdzi. Eiropas Savienība un tās dalība valsts ir paudušas atbalstu visam, ko iespējams darīt, lai pieliktu punktu šim slaktiņam Sīrijā. Mēs nevaram tikai ar visiem šiem īsis sēsties pie sarunu galda, un nu, tas ir skaidri, tie ir barbari, bet katrā ziņā vēsts ir skaidra, un es ceru, ka šī jaunais sadarbība ar ASV un Krieviju, jūs redzat šie, šīs divas lielās ases, nu, varbūt varēs kaut kādu risinājumu sniegt. Un, ja mums izdosies apturēt konfliktu Sīrijā, tad, protams, pielikt tiks piekts punkts arī konfliktam Irākā. Būs krietni lielāka stabilitāte arī tur. Nu, vēl viens atslēgvārds, protams, ir Turcija. Jūs šeit Eiropas parlamentā, mēs padomē par to runājam daudz. Mēs nevaram pieņemt to, kas notiek, eh, nu, Turcijā šobrīd, nu, no dažādiem skatu punktiem raugoties. Viss šis kurdu process, kas tika pārtrauts, ir nevaram rast mm, risinājumu ar ieročiem no otras puses. Ja runājam par Turciju, Turcija tāpat laikā tomēr ir pieņēmusi ir ārkārtīgi daudz bēgļus, 2,5 miljonus no Irākas, no Sīrijas. Es zinu, ka tas ir tāds diskutabls jautājums, protams, bet manuprāt, viņi ir palīdzējusi šim ar trījiem miljardiem palīdzot, palīdzēt Turcijai, nozīmē nevis palīdzēt Turcijas valdībai, bet gan palīdzēt um, bērniem, Sīrijas ģimeņu bērniem, lai viņi varētu iet skolās, lai viņiem būtu veselības aprūpe, lai tēva un māte šais ģimenēs sardzētu kādas nākotnes izredzes Turcijā. Tas viss ārkārtīgi svarīgi. Uh, nu, lai cīnītos pret migrācijas izcēloņiem. Kā jau teicu, gan Eiropas Savienība, gan daudz dalībvalstis eh, pilniem spēkiem pie tā strādā, un, nu, jā, jācīnās ir tur uz vietas, un tiešām ir, nu, jācīnās ar šo problēmu pašā tās izcelsmes punktā. Jā, nu, es tagad došos prom, diemžēl nevaru palikt vairs, man jādodas uz lidostu, došos uz Kipru nu, gan tā, gan došos uz ES oficiālo eh, daļu, gan arī uz ziemeļu daļu Kiprā. Paldies! Um, Paldies, Eķien! Eh, es nesaņēmu informāciju par šo nelielu mūsu programmas maiņu, bet paldies, Žan, paldies! Es domāju, ka Eķiens jau ir norunājis, bet uh, Žāna. Tātad paldies, liels paldies un kolēģi. Es ļoti atvainojos, ja jums eh, ministram bija specifiski jautājumi, tad viņš vairs nevar šeit uzturēties, nevarēs atbildēt, bet eh, pāri ekoloģija būs eh, šeit. Tējam tālāk, ka mūsu saraksts Franks Engels ir nākamais bei all den Letzebäuer am Saal is de einintliche Poet äh, Lettzeburg lei verlehre, wat immer schwierig as weil kein Mensch versteht. Ich wollte dich aber trotzdem. Es eh, runāšu Luksemburgas valodā, eh, dialektā. Es eh, ceru, ka jūs man sapratīsiet. Es gribētu pateikties jums par visu. Jā, tā, saprotu, ka šī valoda nav oficiāla Eiropas Savienības valoda, bet tas nenozīmē, ka tā neeksistē. Mm, es eh, gribētu atzīmēt, ka esmu ļoti priecīgs, ka jūs eh, dodaties uz Kipru, jo es arī ierosināju šādu vizīti. Mm, bet eh, tagad runājot par Turkiem. Ja viņi būtu nokārtojuši šo jautājumu, atbrīvojot attiecīgo Kipras daļu, tad mums nevajadzētu viņiem maksāt šos 3 miljārdus papildu naudas. Eh, jāsaka, man ar šo valstis ir Turcija ir ļoti daudz mm, problēmas tieši ar likumvaru. Nav runa tikai par naudu, bet attieksmi. Paraudzīsimies Tātad Turcijas prezidents vispār nekur vairs nefigurē, tikai premjerministrs. Un mēs zinām, ko mēs dzirdam, ka atkal tiek atvērts jauns iestāšanās sadaļas, tad būs 3 miljardi viņiem doti un atkal būs uh, jaunas brīvības, un tas pilnīgi neiedomājami. Uh, un tiklīdz kā mēs piekrītam viņam kaut ko dot, viņi sāk apšaut paši savējos. Uh, un šis uzvedības modelis ir ļoti dīvains, vismazāk, vismaigākajā formātā es varētu izteikties, un mēs nevaram to turpināt. Tie daži vārdi par likumu vāru, tas ir ļoti svarīgs jautājums arī Eiropas Savienībā. Priekšsēdētājs eh, Franka varbūt varētu uzdot ātrāk jautājumu, lai varētu atbildēt. Um, Asilbānu kungu. Jā, tavs vēstījums, tavs signāls, lai es um, dotos uz Kīpru, bija īstenībā ļoti konstruktīvs šis ierosinājums. Un um, es uh, uztvēru to, ko tu teici, bet uh, ja mēs gribam sadarboties, meklēt risinājumu, kas varbūt neatrodas pārāk tālu, uh, es uzskatu, ka agresīva runa nebūtu mm, īpaši laba, ne, nebūtu prātīgi runāt šo agresīvo valodu. Mums ir inteliģenti jārīkojas viedi, bet mm, es centīšos darīt, ko varu arī Kipras jautājumā, sekojot tavam padomam. Eh, jā. Es gan savu vēstījumu adresēju Turcijai un nevis Kiprai. Un tad, tad turpināšu par likumvaru. Es eh, domāju, ka mums ir tāda struktūrāla novirze no likuma varas, un iemesli šādai novirze ir nepareizi. Te ir dažādi ideoloģiski jautājumi, mēs runājam par Poliju, par Ungāriju un citām valstīm. Eh, un eh, tagad mums izmantojam šo izaicinājumu saistībā ar drošību, piesaucam Franciju un tā tālāk. Un, uh, nonākam pie noteikta fenomena. Tu runāji arī, runājot par Poliju, ka tas tev atgādina padomjas savienību, bet man ir vēl sliktāks viedoklis. Vai tad mums vajadzēs, tātad pieņem šo situāciju, ka 24 stundas diennaktī katru dienu tiks eh, veiktas pārmeklēšanas, ielaušanās eh, cilvēku mājokļos, vai tā nav tāda novirst tāds atvasinājums uh, šajā kontekstā. Teroristi arī vēro mūsu darbības, un mums jādara viss, lai mēs nedestabilizētu mūsu iedzīvotāju stāvokli. Anna Gomes tālāk. Es atvainojos, un es esmu, man tik ļoti žēl, ka Asimborna kungs eh, dodas prom, bet es saprotu, ka iemesls viņa prombūtnē būs ļoti svarīgs. Viņš dodas eh, uz eh, Kīpru un arī sūtīs noteikti signālu Turcija. Es gribēju pirmo jautājumu uzdot tieši viņam, bet tā kā migrācijas patvērājuma ministra nav, es adresēšu savus jautājumus citiem. Es gribētu pateikties visiem, visai komandai par padarīto darbu pēdējo sešu mēnešu laikā. Un mans jautājums skar sekojušu lietu. Vai ir runāts par ekonomiskām sankcijām pret valstīm, kas neievēro vai neizpilda nododa solidaritātes principu e, tieši bēgļu uzņemšanas ziņā? Es Neatceros, ko mēs, es atceros, ko mēs pieprasījām saistībā ar Ungāriju, bet ir arī citas valstis. Un Aselborna kungs pieminēja, piemēram, Poliju citas starpā. Vai ir spries par iespēju vērst ekonomiskās sankcijas pret šādām valstīm? E, valstis, um, tādas kā mana valsts, piemēram, Portugāle, un mēs gribam uzņemt vairāk bēgļus, un šīm valstīm ir jāsaņem atbalstu, un tās valstis, eh, kas negrib uzņemt bēgļus, nevaru solidaritāti, būtu jāsoda. Ministrs runāja par to, ka vajadzētu pētīt legālās migrācijas. Uh, Um, sakarā, bet uh, ko padome ir darījusi, lai atvērtu legālus un drošus ceļus likumīgai migrācijai? Tas būtu ļoti tāds gudrs veids, kā kontrolēt robežas, jo robežu mm, kontrole uh, nevar tikt realizēta ar pavēli, un, un ja jūs pavēlat, tad tas nenozīmē, ka tas būs arī izpildīts. Un arī piekrītam, ka mēs nevaram cilvēku sūtīt atpakaļ uz Etiopiju vai uz Eritreju. Tas nav iespējams. Bet eh, informācijas apmaiņas starp dalību valstīm. Kāpēc obligāti nav jāmainās tiesību aizsardzības iestādēm ar informāciju un kāpēc padomi nepēta iespēju līdzīgi, kā tas bija Eiropola datu sakarā, vai tiešām nevarētu pārbaudīt, vai nacionālo datu bāzu informācija tiek nodota arī citām valstīm vajadzības gadījumā. Es domāju, ka valsts to nedara. Un, ne. un ja mēs tik ļoti gribam kontrolēt robežas, kāpēc tad ir atkāpe šīm privātām lidmašīnām PNR sakara? Jo ļoti daudz tādi ir tirgotāji, ir biznesmeņi. Bonī kungs. Paldies, runāšu poļu valodā. Gorunco Chciałem podziękować prezydencji luksemburskiej za wspaniałe osiągnięcia w ciągu tego. Te gribētu pateikties Luksemburgas prezidentūrai. Regulā. Un par to, ka tā ir paveikusi eh, sešu mēnešu laikā. Dažas eh, būtiski eh, svarīgi, svarīgas regulas ir pieņemtas. Gribētu pieminēt trīs punktus. Pirmkārt par robežaizsardzību un solidaritāti. Un uh, attiecībos bēgļu jautājumu būtu laba ideja mums visiem, ja mēs kaut ko varētu darīt, un uh, ja mēs uh, visi rīkotos kopā un darītu, un, un vajadzētu vērsties pie tiem mītiem, kas ir radīti. Uh, Mums ir jānodrošina, ka šis darbs tiks eh, padarīts, kas ir nepieciešams, lai risinātu šo jautājumu. Mans otrais jautājums. Kad jūs paraugāties uz pieeju Eiropas Savienībā, mums ir jānodrošina, ka mēs eh, risinām šo naida runas novēršanu ne jau tikai teroristi, kas eh, darbojas pa internetu, bet eh, ir arī neonacionālisti, kas izvērš eh, naida runu un izmanto, lai radītu ļoti lielu apdraudējumu, ar ko saskaramies. Esmu bijis referents par uh, par psihoaktīvajām vielām, esam nobežējuši par situāciju Polijā, ne tikai kā Polijas deputāts, bet arī kā Polijas pilsonis. Jā, un šeit ir runa par tiem cilvēkiem, kas ir arestēti un jā, jāstrādā pamatās faktiem. Depriekungs, lūdzu. Uh, merci, prezident. Paldies. Vispirms es gribētu mm, pateikties Luksemburgas prezidentūrai Un es gribētu arī runāt par būdžeta komitejas darbu, kuras esmu nu, loceklis. Es eh, gribētu uzteikt eh, lielisko darbu arī tur. Un eh, Sofija varbūt izteicās pārmērīgi pret manu valsti un tomēr uzņēmēm prāt vairāk, kas 130 bojagājušo un daudzi simti ievainoto, varbūt citās valstīs nav tik liels tik šis um, bojagājušo skaits, un tāpēc arī attiecīgi rīcība. Un tālāk. Sofija arī par to runāja un par tiesiskumu jomu tagad vai tiešām uh, ir iespējams pieņemt to, ka dārga lietas un kaut svērta lietas tiek atņemts nos no bēgļiem, lai viņi varētu attiecīgo attieksmi mm, pret sevīm baudīt. Un, un kā ir ar mūsu rīcību? Protams, ir nepieciešama nauda, lai finansētu hotspots, bet ir jānodrošina cilvēku integrāciju un darba meklēšanu. Uh, Vai jūs esat domājuši, kā izmantot kohēzijas fonda daļu, eh, lai varbūt um, izmantot daļai šo summu, lai palīdzētu dalībvalstīm, kam ir um, kaut kādas grūtības, nu, varētu pārskatīt arī piešķirstas kritērijas? par iekšlietu ministriem. Jūs teicat, um, ka eh, vajadzētu kontrolēt robežas, darīt to sistemātiski, pārbaudīt gan savējos, gan arī ārzemniekus. Uh, bet kā ir ar informācijas, Schengens informācijas um, sistēmu, 14 valsts šobrīd um, nesniedz attiecīgu informāciju un arī rīcību šai ziņā un terminoloģija nav harmonizēta. Kā tas ir vai kaut kas padomē ir radušās kāds ideja šajā sakarā? Um, man bija divas minūtes, un es arī saviem jautājumiem tagad bēgšu priekšsēdētāji kungs. Paldies. Černīči kundze. Grācie, grācie, prezidents. Paldies priekšsēdētājiem. Arī es vēlos teikt paldies Luksemburgas prezidentūrai, šodien klātesošajiem ministriem par veikto darbu, ko veicāt prezidentūras laikā. Īpaši vēlētos pateikties Brēsa kungam, kurš ir iekšlietu ministrs, viņš ir ļoti daudz tieslietu ministrs. Uh, viņš ir ļoti daudz strādājis patiesā sadarbībā, it īpaši jaunieši, kas atrodas izlūdzījuma vietā jautājumā. Varbūt tā nemaz nav direktīva, kas atrodas mediju centrā, bet runa ir par vienu no sarežģītākajām direktīvām. Tādēļ liels paldies par aktīvu veikto darbu. Abos iepriekšējos mēnešos parlaments un padome ļoti strādā ļoti aktīvi lai sasniegtu mērķi, un mums ir arī izdevies, jo tā ir pirmā direktīva šajā jautājumā. Un patiešām ir runa par tādu ļoti līdzsvarotu tekstu. Tur runa ir par uh, noziedzīgo nodarījumu, definīciju sastāvu, bet tur ir runāts arī īpaši par jauniešu vajadzībām. Un runa ir par uh, kopīgu tieslietu ietvaru stiprinot kopīgos principus Eiropas Savienībā. Tādēļ vēlreiz sirsnieks paldies eh, par eh, veikto darbu un paldies padomas prezidentūrai. Daudz, kas tika runāts arī par citiem jautājumiem, par kuriem arī es strādāju, bet vēlētos arī atstāt iespēju izteikties eh, pāriem kolēģiem un negribat arī atkārtoties, bet tomēr, ja atļausiet, gribētu uzdot jautājumus klātesošajiem ministriem. Uh, migrācijas jautājums eh, pievērš uzmanību vēl vienam jautājumam, kas tika pieminēts. Proti cīņa pret kontrabandistiem. Tas, protams, vēl pastiprina bēgļu traģēdiju. Šeit runa arī par vispārīgi, par to, kā notiek cīņa pret organizēto noziedzību un pret pārobežu noziedzību. Pie tā viss piedara, protams, arī korupcija un uh, citi noziedzīgi nodarījumi Eiropas Savienībā Šajā pusgadā ir ticis paveikts konkrēts darbs, bet mans jautājums ir vērsts drīzāk uz to, kas vēl ir jādara un kādus termiņus jūs šeit saskatāt, lai Eiropas Savienība rastu vienotu pozīciju cīnoties pret organizēto noziedzību. Paldies. Grīsbeks kundze lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. No nu, savas puses es pievienojos kolēģiem, kas izteica pateicies vārdu Luksemburgas prezidentūrai par lielisko darbu um, šajā pusgadā. Mums, mēs runājam šeit par Lībe komitejas darbu un es gribētu īpaši pateikties par darbu pie nevainīguma prezumcijas um, dokumenta. Uh, Es gribētu pateikties e, visiem ministriem, jo ministri visi veido orķestru un, un priekšsādātājs ir tā kā diriģents. Gribu pateikties arī citiem kolēģiem, kas šeit nav klāt. Uh, Un um, mani pateicības vārdi ir ļoti sirsnīgi, jo darbs ir bijis ļoti grūts. Mm, pie šiem dosie trīs jautājumi ļoti īsi, jo citi kolēģi jau teica daudz. E, mm, tātad ļoti ātri trīs jautājumi. Mēs uh, izskatījām šeit veselu paketi gan nevainīguma, um, ehm, prezumcija, gan arī bērnu tiesības, bet eh, nav veidot tādu kopēju paketi, it kā šie jautājumi ir virzīti paralēli. Un eh, ļoti svarīgi būtu strādāt pie trešās daļas, kas pie kā strādā kolēģis Denis De Jung par um, juridisko palīdzību. Un tādā veidā būtu jāvirza šis darbs noteiktās uh, valstīs ir harmonizēta uh, pieeja, bet um, kā tālāk virzīs to visu. Otrs jautājums. Mm, šķiet, par to runāja arī daudzi kolēģi, par Eiropas prokuratūru. Jūs eh, varat iedomāties, ka dažkārt mums bija tāds sajūta, ka mēs kāpjam augšā par eskalātoru, kas dodas eh, pretējā virzienā. Un kā virzās darbs šai ziņā. Un trešais jautājums no manas puses, drīzāk tāds novērojums mm, saistībā ar terorisma apkarošanu, ka šeit mēs runājam arī par šo naidarunu par interneta izpausmēm. Šeit mēs strādājam kopā ar interneta uzņēmiem bet varbūt, ka vajadzētu valstīm iesaistīties saliedētāk un vienotāk pret šādiem izteikumiem, jo dažas valstis uzrauga labāk savus um, virtuālos tīklus, citas valstis nedara to tik labi, un uh, līdz ar to varbūt tiek zaudēta efektivitāte. Un arī par, kā notiek cīņa pret nelegālo saturu, pret naida runu. Nav tādas e, kopīgas Eiropas definīcijas, kur tad ir limiti šādiem jēdzieniem, šādiem izteicieniem. Varbūt vajadzētu kaut ko pragmatiskāko, lai konkrētāk virzītos uz priekšu un risinātu šo mūsu kopējo bāžu. Thank you. Next is Tom. Paldies, Tomats Čitovskis. Vášīm panem sacerēj. Paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt vārdu. Mēģināšu jums klausīt un uh, izteikties uh, tikai dažu minūšu laikā. Pirmkārt, es gribētu pievienoties tiem, kuri teica paldies prezidentūrai. Gribētu teikt paldies arī jums, jūs esat izdarījuši uh, šo dažu mēnešu laikā tiešām izcilu darbu. Paldies par to. Tādēļ, ka pēc Itālijas prezidentūras jūs esat kā tāds piemērs, kā ir jāstrādā prezidentūrai. Prezidentūrai, kas tiešām dara to, ko sola. Jā, es piekrītu par hotspots, par karstiem punktiem. Grieķija izdarījis ļoti daudz, un šīs nedēļas beigās es biju Maķedonijā aplūkotās robežas. Jā, tur ir uh, autobusi, kas iebrauc no Atēnas, eh, Atēnām uz Maķedoniju par 50 eh, eiro ir iespējams aizbraukt. Bet eh, tie nav ēgļi, tie ir ekonomiskie migranti. Jā, tas patiešām nav pareizi, ka daži dalību valstis atļauj iespēju cilvēkiem pārvietoties legālā veidā no kaut kāda punktu uz kādu punktu, bet faktiski tā ir kontrabanda. Un tas ir biznes, kas uh, šeit tiešām eh, ļoti nelāgā veidā izpratās. Un eh, cilvēki var doties Eiropas saimniekos citu valstu tādā veidā. Otrais jautājums, jūs pieminējat Eiropolu. Jūs eh, teicāt, vērtējat to pareizi, un man ir tāds konkrēts jautājums. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā Eiropols mums stāstīja, ka, lai cilvēkus kontrabandas ceļā atvest uz Eiropu, tiek izmantoti tādi paši ceļi un tās paši instrumenti, lai pārvietotu arī šaujamieročus un citas kriminotās aktivitātes. Un nav nemaz likumdošana, lai konfiscētu šādu veidu darbības. Kāds tiks risinās jautājumu? Otrs jautājums attiecas uz datubāzēm. Mēs daudz runājam par šiem uh, svežiem cīnītājiem. Ar Eiropo datubāze tur ir 1700 cilvēki kuru informācija, ne, nenotiek apmaiņa ar informāciju. Ja, piemēram, no apvienotās karas dodas eh, cilvēki, kas eh, cīnās Sīrijā, tā ir milzīga problēma Eiropas Savienība, ka datu bāzes nedarbojas faktiski. Un tas arī bija mans trešais jautājums, un atvainojos, ka pārkāpu savu runas laiku. Uh, Paldies! Sīvija van Kārtnēm. Paldies! Eh, ņemot vērā laiku, gribu faktiski pieminēt vienu jautājumu, Kaufmanas kundze saka. Paldies arī padomas prezidentūrai visiem trim ministriem sirsnīgs paldies par lieliski veikto darbu. Vēlu jums eh, galvenokārt labu atpūtu svētku dienu laikā. Ir īpaši ministram Brēsam gribētu jautāt par Eiropas prokuratūru. Jūs jau pieminējāt to, ka ir panāks ievērojams progress, un jūs arī teicāt, ka uh, jūs rēķināties, ka šis dokuments drīz vien tiks pabeigts. Nu, ko nozīmē drīz, tas ir atkal cits jautājums, bet lai kā nu arī nebūtu, mēs zinām, ka parlamentam šeit ir uh, koplēmām tiesības, un uh, ņemot vērā progresu, ir ļoti svarīgi būtu, ka parlaments saņemtu pēc iespējas precīzāku informāciju. Faktiski tas ir arī lūgums mans jums informēt mūs par uh, sarunu situāciju. Uh, kā tās pavirzies uz priekšu, un mans lūkums eh, komitejas priekšsēdētājiem, ka mēs ņemot vērā progresu, pēc iespējas laicīgi arī nākošajā gadā kopā ar Nīderlandes prezidentu runātu par šo dokumentu, lai mēs patiešām varētu saņemt aktuālu informāciju par to, kā attīstās lietas, un vai mēs varam atbalstīt šo dokumentu vai nē, jo Eiros prokuratūru mēs vēlamies, bet, protams, ka ir svarīgi arī ne tikai ņemot vērā vēlmi. Mēs arī konkrēti gribam zināt, kas ir šajā dokumentā. Lies paldies un uh, labu jaunā gada sagatavošanu skaistas uh, svētku dienas. Jā, paldies. Mēs uh, par nākamo prezidentūru šeit Silvija jau to pieminēja. Paraudzīsimies par nākamo prezidentūru, kā mēs uzaicināsim viņu janvāra sanāksmes laikā, un mēs varēsim tad uh, runāt ar nākamo prezidentūru mūsu sanāksmē. Nākamais ir. Thank you, Chairman. Filmos, merci. I have a comment and a... Paldies. Man ir komentārs un jautājums par komisijas priekšlikumu attiecībā uz jauno šaujamieroču direktīvu, par ko runāja Šnaiders. Es piekrītu, ka ir jāstrādā strādā pie kopīgiem standartiem, arī kopīgas definīcijas mm, par komponentiem ir jāveido labāk, informācijas apmaiņā jābūt. Tomēr eh, šajā priekšlikumā ir arī atsevišķi elementi, mm, kas mm, ir tādi apšaubāmi, piemēram, priekšlikums konfiscēt pusautomātiskos legālos ieročus, kas atgādina automātisko šaujamieročus. Kādā veidā tas varētu palielināt Eiropas drošību? Šādus ieročus gan neizmantoja pēdējās teroristu uzbrukumos un ļoti reti šos ieročus izmanto noziedzīgos nolūkos. Un diez vai, ka šis priekšlikums tiešām kaut kā ietekmēs terorismu apkarošanu. Uh, un ļoti grūti grūti kaut ko aizliegt, ja tas atgādina kaut ko citu. Šeit ir um, liela nozīme arī pers personiskam viedoklim, vai pusautomāts atgādina tad šo automātu. Un likumdošanai ir jābūt samērīgai un iedzīvotāju tiesības nedrīkstētu ierobežot vairāk kā nepieciešams, kā arī visiem ierobežojumiem ir jābūt tādiem, kas parāda skaidrs, ka tām pievienoto vērtību. Vai jūsuprāt, šis eh, konkrētais priekšlikums ir proporcionāls, eh, vai tas tiešām palielinās uzticību Eiropas Savienības institūcijām, vai arī drīzāk tas ir piemērs, ka mums jādara, tāpēc kaut kas ir jādara. Paldies! Paldies! Stīvens kundze. Ja, dankjewel voorzitter en collega's. Ik zal... Jā. Paldies, cienījamie kolēģi. Gribētu izteikt vienu komentāru vai drīzāk jautājumu. Vispirms gribētu teikt eh, paldies eh, padoms prezidentūrai. Es konstatēju, ka daudz rezultāti ir tiešām tikuši sasniegti. Tas ir kaut kas ļoti pozitīvs. Tagad par mans komentārs. Šorīt no rīta lasīju ļoti interesantu rakstu ar interviju ar eh, FDD parlamentu priekšādātāju Nīderlandes parlamentā, un viņš teica, ka 91. gadu likumā par bēgļiem ir rakstīts, ka kā bēgļiem ir tiesības arī tiesības tikt uzņēmēt savā reģionā, un eh, šis likums ir mainīts Un tādēļ eh, patvaram tiesīs, tie, tiesību pieprasītājiem ir pie, tiesības pieprasīto visā pasaulē. Prasīs priekšēdātājs Nīderlandē prasa, lai 51. gada līgums tiktu atcelts un lai mēs Eiropas Savienībā to visu deratificētu. Vai es domāju, ka to varbūt vajadzētu pārbaudīt? Es domāju, tas būtu interesanti. Thank you, Marlīna Bjorka, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Runāšu īsi. Ļoti, ļoti daudz, kas ir tik pateikts. Domāju, ka nav šeit eh, īpaši jāsvien savu panākumu. Es arī nedomāju īpaši Luksemburgas prezidentūru, bet Eiropas Savienību kopumā, jo pēdējie seši mēneši parādījuši, ka Eiropas Savienības uh, institūcijas eh, nesniedz tās atbildes, kāds gaida pilsoņi. Šeit nevaros atkārtoties, ka bieži vien netiek ievērotas pamatiesības un uh, tiesiskums, bet uh, patiešām tā ir, kad rodas situācija, ka ierodas bēgļi, kas meklē patvērumu, tad situācija ne tikai slikta, bet kļūst vēl sliktāka. Šeit ir amnesti uh, informācija, kas parāda ļoti skaidru ainu, ka uh, Eiropas cietokstus grūtībā. Šeit ir par, runa par situāciju Balkānos, un tajā pašā laikā no Grieķijas pa Maķedoniju, caur Horvātiju ierodas bēgļi, un bēgļi meklē ceļu, kā iegūt eh, drošību. Uh, Tā situācija, ka tikai pusmēnesi eh, atpakaļ, bet eh, šeit ir kontrabandisti, kas darbojas šeit, eh, ir bieži vien pārkāpti noteikumi un kontrabandistu biznesa zeļ un ir arī nacionālitātes filtrs pie Maķedonijas robežas arī tāpat citās Balkānu valstīs. Un kontrabandisti izvērš šo darbību, cilvēki ir iestrēguši Grieķijā un uh, Tā ir faktiski neiespējama situācija, un tas ir pret starptautiskām tiesībām. Es domāju, ka diskusija par uh, robežu uh, aizsardzības sistēmu nav saistīta ar jautājumu par to, kā mēs risinām pamatjautājumu, proti, kā mēs sniegsim uh, bēgļiem aizsardzību Eiropā. Es ceru, ka šie divi jautājumi tiks diskutēti vienlaicīgi. Tāds ir mans jautājums, kur ir šī diskusija par šo pastāvīgo pārdalīšanas schēmu un kas ir ticis izdarīts. Uh, Eh, kas, eh, kā novērst situāciju, kad eh, bēgļi tiek sūtīti atpakaļ no Eiropas Savienības robežām. Jurek kungs. Dziękuję bardzo. Lies paldies. Pirmkārt, es gribētu īsi pieminēt punktus dokumentos par to, jautājumu, ko pārņēma Luksemburgas prezidentūra un Latvijas prezidentūras. Šeit runa ir par lēmumu pieņemšanu, kā cīnīties pret uh, cilvēku nelegālu pārvietošanu pa šiem maršrutiem. Bija Lielbritānijas iniciatīva, kas pamatojas ANO rezolūciju, bet tur bija runa tikai par uh, jūru starp uh, Lībiju un Itāliju. pārāk maz ir darīts šī jautājuma risināšanā. Ir īpaši jūs paraugāties uz Lībiju. Tur ārkārtīgi maz ir izdarīts, lai apstādinātu notikumus. Es jau nekad nebēlētos atgriezties pie šie punkta, lai apsūdzētu, jo Luksemburgas prezidentūra strādāja pie koordinācijas jautājumiem pie dalībvalstu darba sakoordinēšanas, bet varbūt šeit vajadzētu novērst šķēršļus, kas tika, ar kuriem bija jāsaskaras, kad tika pieņemts šis lēmums. Gribētu teikt arī paldies manam kolēģim Mihēlam Baniem, viņš bija valdībā un es biju opozīcijā, un uh, viņa attieksme nav kritiska pret to nostāju, kuru es atbalstu. Viņš uh, gal galā atbildēja un uh, prezentēja faktus par to, kas notiek Polijā, kas ir ticis izdarīts Polijā. Vēlētos aicināt jūs neizvērš šāda veida uzbrukumus, it īpaši Šulca kungs pirms kādu laika satika, satikās nesen ar premjerministri Šīdla un prezidents Šulc bija informēts par to. Un viņa vārds faktiski nebija pareizi, ko viņš teica. Tie uzbrukumi bija nepamatoti. Uh, thank you, Claude. Uh, and I also want to start. Lauristīns kundze, jā, paldies, kolodi, gribētu arī teikt uh, lielu paldies, jo darbs pie datu aizsardzības direktīvas uh, bija ļoti pozitīvs, tā ļoti pozitīva pieredze, kā. Ka tā vietā nemitīgi cīnītos starp uh, padomi, parlamentu komisiju, kā ir iespējams uh, nodrošināt konstruktīvu sadarbību, kā ir iespējams tādu ļoti skaidru laika grafiku, jo Luksemburga pašu sākumu teica, jā, mēs esam parlamentu pusē, mums ir uh, pakete, pie, pieeja, mums ir laika grafiks un mērķis ir tur un tur, un mēs to vēlamies sasniegt prezidentūras laikā. Tas bija ārkārtīgi labs starts, Tad eh, kopīgs ietvers un kopīgs laika grafiks. No šī viedokļa raugoties, man ir jautājums par ieviešanu. Tādēļ, ka pēc šīs labās pieredzes es tā zināmām bailēm raukos nākotnē, jo mēs esam sanākuši kopā un esam tā ļoti plānu izstrādājuši ieviešanai divi gadi regulai direktīvai. Nu, Kā jums liekas, ko var darīt, lai šis process būtu tiešām garantēts divu gadu laikā, lai patiešām notiktu ieviešana, jo tas ir ļoti būtiski. Problēma ir tad kopīga Eiropas datubāze, to jau uzdev vairā, vairāki, un tas ir ļoti būtiski. Sākt pie tā strādāt, šī kopīgā datubāze, šie noteikumi, ko esam tagad pieņēmuši savā ziņā tie nosaka ietvaru, bet tur ir tomēr daudz, kas vēl jādara, lai kamēr mēs eh, sanāksim, panāksim tādu ļoti skaidrus noteikumus, kā praktiski notiks informācijas apmaiņa. Un mums ir jāatnēs par tām kopīgām definīcijām. Mēs esam redzējuši, cik sarežģīti ir eh, pieņemt tādas kopīgas definīcijas, kad mēs runājām par drošības jautājumiem. Pagājušajā nedēļā, piemēram, tā bija, kad mums nebija šis galīgais. Uh, lēmums, kā nodrošināt direktīvā drošību, un tur ir, zinām, ierobežojumi, bet tas ir acīm redzami, lai virzītos uz priekšu, lai risinātu visu šīs problēmas. Tas jau tika arī teikts, ka mums ir vajadzīga definīcija, kur ir šī nacionālā drošība pašlaik, kādā situācijā tā atrodas dalību valstīs, kur ir to atbildība, un kad mums jārunā par eh, Eiropas drošību. Domāju, ka tas ir viss svarīgākais virzīties uz priekšu ar kopīgo datu bāzi. Un tad trešais jautājums, ko es gribēju pateikt. Šeit tās ir runāts par, kā nedarbojas institūcijas, ka ir nepieciešama jauna kopīga robeža apsārs un tam līdzīgi. Ko es nedzirdēju, ir padomes plāni, jo komisija nāk ar klajā ar idejām, bet eh, padomi it kā aizstāvas, mēģina saskaņot nostājas, bet kur tad ir padomes konkrētais plāns, projekts, kā īstenot eh, darbu reālās institūcijās attiecībā uz pārvietošanu, uz robežu apsardzi, kādēļ eh, padome ir tik pasīva šajos jautājumos. Jā, kolēģi, liels paldies un atvainojos, ka ministrs, kas atbild par migrāciju, viņš eh, vairs šeit nav, viņam bija iet prom. Eģēns un Feliks. Viņiem ir ļoti labs pārskats par to, ko prezidentūra darījusi šajos jautājumos. Lūdzu, atbildot jautājumiem. Droši vien, ka jūs nevarēsiet visu detalizēt atbildēt, bet tā, kā tāds varbūt septiņu minūšu laikā jūs būtu iespējams atbildēt par prezidentūras paveikto un atbildēt uzdotiem jautājumiem. Vispirms došu vārdu Etienam, lūdzu. Jā, bon. Paldies, Klod. Ir, protams, ārkārtīgi grūti septiņās minūtēs sniegt atbildi uz tik ārkārtīgi daudziem jautājumiem, bet nu centīšos. Es pievērsīšos galvenokārt diviem jautājumiem, kas tika, nu, izteikti vairāk kārt, pie kā jūs atgriezāties, respektīvi informācijas apmaiņa, respektīvi šāds informācijas apmaiņas trūkums. Uh, un radikalizācijas novēršana un prevencija. Daži no jums teica, ka lūk, informācijas apmaiņas starp dalību valstīm un Eiropolu nu, ir nepietiekama. Un ir jānošķir divi dokumenti šai kontekstā. No vienas puses informācija apmaiņa starp dienestiem un informācijas apmaiņa, policijas informācijas apmaiņa starp, starp policiju un ties, tiesu iestādēm. Uh, Gribu šai kontekstā jums atgādināt, ka Luksemburgas prezidentūra uzņēmās iniciatīvu un uzaicināja piecus informācijas dienestus uz padomi, uz tādu ne, tad, kad tā notika neoficiāli. Gadu grupas ietvaros eh, strādājam pie tās ministriem šī informācija tika sniegta. Un pirmo reizi tas tā notika kopš 2001. gada šādā veidā tātad ieinteresēto pušu uzklausīšana. Kā jūs zinat, tad personas datu aizsardzību regulē tā, kas regulē šo informāciju. Līdz šim sadarbības starp eh, šiem dienestiem notiek divpusēji, vairāk nekā daudzpusēji. Un tāpēc sākotnējās savās ievadfrāzēs teicu, ka līdz 2016. gada jūlijam vēlamies izveidot eh, platformu, kas ļaut apmainīties ar informāciju piedāvājot daudzpusēju sadarbību starp dienestiem. Un, manuprāt, tas ir būtisks solis uz priekšu. Tālāk. Informācija, apmaiņa ar policijas un tiesu, tiesu iestāžu informāciju, tas ir sarežģītāks jautājums. Joprojām, protams, šeit ir daudz, kas darāms, piemēram, jāveic informācijas Um, apmaiņa tādā veidā, kas atspoguļot arī pašreizējos terorismu draudus. Un šai kontekstā skumji, ka tikai piecas dalība valstis un viena asociētā valsts ir tās, kas nosūta 50% informāciju par uh, ceļotājiem, tātad šo fokusu informāciju par ceļotājiem. Tas šāda informācija ir būtiska, lai cīnītos pret uh, tiem, kas dodas uz ārvalstīm cīnīties konflikta reģionos. Tas ir lielisks un liederīgs informācijas avots, lai sekot līdz šiem ārvalstu cīnītājiem un viņu gaitām. Bet puse dalību valstu nemobilizējas un neizmanto Eiropas informācijas sistēmu, Eiropola informācijas sistēmu, lai cīnītos pret terorismu. Tikai 1600 eh, šādu ārvalstu cīnītāju ir reģistrēta ar šo instrumentu palīdzību, un puse dalībvalstu Eiropas Savienībā vēl nemaz nav pat nodrošinājuši saiknes starp preterorisma vienībām un komunikāciju, drošo komunikāciju kanalizāciju Eiropā. Tāpēc es piekrītu ka ne jau ir vajadzīgs tik daudz vairāk līdzu līdzekļu no jauna, lai cīnītos par terorismu, bet drīzāk vajadzētu izmantot tos, kas jau ir izveidoti, kas ir jau mūsu rīcībā. Un šī iemesla dēļ Luksemburgas prezidentūra veica šo pasākumu, lai konstatētu, kāda ir pašreizajā situācija, cik lielā mērā tiek izmantot šie instrumenti un tādā veidā varētu iegūt konkrēta doma par to, kā to veicināt, kā piedāvāt informāciju par šiem instrumentiem gan Eiropal, gan Interpol, gan Eirojust kontekstā. Jāizveldnizē pašreizē situāciju, to darīs komisija, lai konstatētu, kāda ir galvenokārt šķēršļi šī informācijas apmaiņai, nu vai tie būtu tehniski vai cita veida šķēršļi Eiropas līmenī. Komisija turklāt tiek aicināti izmantot arī mm, savu sniegt finansiālu un tehnisku atbild, atbalstu tām dalībvalstīm, kas eh, vēlas nodibināt šādu saikni, piemēram, ar lūk šīm datu bāzēm, kas saistītas ar mm, robežu apsardzi ar ārvalstu cīnītājiem. Turklāt nepieciešams tā, strādāt arī pie dažādu instrumentu sadarbspējas, lai pārvarētu tehniskos šķēršļus, kas, sas, mm, kas rodas saskarnes posmos. Uh, Tas ir īpaši svarīgi, runājot par Eiropolu sistēmu un Interpolu sistēmu. Eiropas pretterorismu centra izveida Eiropolu paspārnē 2016. gadā ļauj šo Eiropas aģentūru padarīt par vadošo informācijas apmaiņas punktu, ehm, kurā apvienosies tad, nu, visas šīs dalībvalstu attiecīgās struktūras, tālāk par radikalizāciju esam pārliecināti, ka cīņa pret terorismu nevar pamatoties tikai uz represīviem pasākumiem. Ir nepieciešams lielu uzmanību pievērst arī profilaksei. Ir uzsāktas virkne iniciatīvu ciešā sadarbībā ar varas iestādēm un attiecīgajām sociālajiem partneriem, un tie šobrīd tiek īstenoti nepieciešams atbalstīt eh, pašreizējos instrumentus Eiropas Savienībā, kam jau ir būtiska attīstības eh, gaita identificēta. Tā, piemēram, ir šis radikalizācijas apziņas tīkls, kopš 15, 2015. gada 1. oktobra darbojas, un tas ļauj vieglāk apmainīties ar paraugu praksi starp um, spēlētājiem uz vietas jautājumos, kas saistīti ar radikalizācijas mazināšanu un sabiedrības, pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu šais procesos otram kārtām skat, jeb e, strateģiskā komiteja e, arī izstrādā dažādu veidu dokumentus, kas ļauj vērsties pret radikalizāciju un ko var attiecīgi šādiem mērķiem izmantot. Es priecājos, ka ir beidzot nodrošināts arī finansiāls atbalsts e, tālākam posmam nekā tikai 2016. gadam. Komisija turklāt ir izveidojusi arī tikšanās platformu, kur tiek apvienotas varas iestādes un dalību valstis ar internetu palīdzību Facebook, Twitter, Microsoft. Un ši, šī fóruma mērķis ir rast kopēju risinājumu, lai pieliktu punktu radikalizācijai internetā, digitālajā vidē. Ministru līmenī debates turpin, notika 3. decembrī, un jau ir veikti attiecīgi grozījumi lietošanas nosacījumos, piemēram, ņemot vērā ekstrēmismu, sat, ekstrēmu satura lapas un propagandu. Šai fórumā mm, darbojas internet referral vienība, kas arī strādā pie šiem jautājumiem, identificējot ekstremistus internetā, ziņot par tiem Interpolam un tā tālāk. Nu, lūk, tik daudz par profilaks radikalizācijas jomā. Un tagad konkrēti jautājumi par šo ieroču direktīvu Nu, te tikai vienkārši jāsaka, šobrīd ir par agru, lai teikt, sniegtu vispār jums kādu atbildi. Šis projekts vispār tikai vēl liks, tiks likts priekšā, par to vēl tikai notis diskusijas Nīderlandes prezidentūras laikā, un tāpēc, nu, diemžēl nevar jums sniegt nekādu detalizētu atbildi mm, šajā saistībā par ieroču konfiscēšanu un tam līdzīgiem pusautomātiskiem ieročiem. Bet nu, par to visu tiks runāts tikai nākamajos mēnešos vēl. Ja, Nu, Nīderlandes prezidentūrai būs, protams, jāstrādā ar ieročiem. Nu, tas tas gandrīz tāds atvieglojums, tā ļoti sarežģīta joma. Feliks, lūdzu, tev vārds. Paldies, Klod! Paldies visiem, kas teica labus vārdus par Luksemburgas prezidentūru. Un, protams, ka mēs arī vēlamies teikt paldies visiem kas strādā ar mums vēl līdz pēdējai minūtē, īpaši Grīsbekas kundzei. Kas attiec uz Holmajers kundzes teikto? Viņa uzsvēra jautājumu, kas saistīts ar rekrutēšanu. Gribēju atgādināt, ka oktobrī Eiropas Savienības vārdā parakstīju es pievienošanos eh, terorismu pre prevencijas konvencijai un ar tās palīdzību mēs transponēsim uh, ANO drošības padomas secinājumus no 2014. gada par ārvalstu cīnītājiem, un tur tiek runāts arī par rekrutēšanu teroristiskajām darbībām. Tātad mums būs juridiska bāze, juridiski dokumenti, Tāpat arī direktīvas priekšlikums ir izteikts, lai tad attiecīgi dalībvalsts varētu tālāk transponēt šo ANO dokumentus. Nu, protams, galvenais ir mm, strādāt pie tiesību sistēmām šobrīd. Par prevenciju runājot. Kopā ar Eiropas komisiju organizēja konferenci 19. oktobrī Briselē tieši par šiem aspektiem, par profilakses aspektiem šai cīņā jo nevar visu paveikt represīvi. Ir nepieciešams arī ar profilaks nodarboties, un tas ir tikpat svarīgi, ja ne pat svarīgāk nekā visi šie represīvie mēri, kas ir mūsu rīcībā, un tāpēc priecājos, ka secinājumi, kas tika izdarīti konferences rezultātā, tieši par to tik, tik nodot attiecīgi arī ministru padomei un attiecīgi ties, um, tieslietu un iekšlietu ministru padomu pieņēma secinājumus, kuros atspoguļojas šīs konferences rezultāti, tādējā veidā parādot, ka profilakses aspekts ir ārkārtīgi svarīgi. Pat ja tad šis darbs varbūt nav tik labi izmērams, tas arī nav tik atbilstīgi paveikts vēl pagaidām. Majers kundas gan šķiet, lai vairs nav klāt. Uh, Viņi teica, ka vajadzīgs mazāk Eiropas, nevis vairāk Eiropas. Nu, jāsaka, es jāsaka, nevaru piekrist šim viedoklim. Es domāju, ka vairāk Eiropas ir vajadzīgs. Bonikungs, kunga jautājums. Jā. Arī šis diskurs, protams, tika minēts Tieslietu ministru padomē, jo tas ir nelikumdošanas darba daļa, bet tāpat laikā ļoti nopietna tēma ministru padomē. jo šāda veida naida kurināšanas runas nav paciešanas, nav pieņemamas e, nereālajā pasaulē, ne digitālajā pasaulē, un visām dalībvalstīm ir, zinām, tiesība akti, e, bet ja pakalpojums sniedzēji, tiešais pakalpojums sniedzējiem nepiedalās e, konkrētos centienos, bet tas nevienmēr tā ir. Viņi reizēm arī tiešām piedalās un senčas, jo dzirdēja par progresu, kas ir mēdz, bet daudz visās dalībvalstīs ir tiesība akti, ko var piemērot šādā gadījumā, lai sodītu par naidu kurināšanu nu tas varbūt nav īpaši efektīvi izmantojams, jā, visās jomās, bet tāpat laikā tiesība akti ir varas iestādēm, nav vajadzīga nekāda papildus autorizācija no Eiropas puses, nedz arī nav vajadzīga ir kaut kādi atļauja no pakalpojumu sniedzējiem, lai vērstos ar represīviem mēriem pret naida kurinātājiem, un es domāju, ka visas dalībvalsts jāmudina šis instruments izmantot. Annas Komešs jautājums par ekonomikas sankcijām ko varētu piemērot. Tāda nav padomas nostāja šobrīd, to vismaz šai ziņā par to tā, tā netika pieņemta. Luksemburgas prezidentūra pilnīgi noteikti dotu priekšroku ekonomikas sankcijām. Mēs domājam, drīzāk vajadzīgi tādi pozitīvi mēri, stimulēt tos, kas vēršas pret to, Nu, jāsaka, pagaidām nekādu jaunumu šeit nav. Nu, manuprāt, tas nav tas pats labākais risinājums, un mums tāpēc nevajag piķerties tam kā vienīgiem glābēzvanam. Nu, es domāju, jā, tas būtu mm, kaut kas cits būtu tālāk par likumīgo migrāciju. Jā. Yeah. Likumīga migrācija, protams, arī nerad ir daļa no kopējās problēmas. Tā ir daļa no šīs, kas un cieši saistīta ar nelikumīgo migrāciju. Šim jautājumam jāmeklē, jāmeklē risinājumi, bet nu vismaz Luksemburgas prezidentūras laikā mēs esam uzsākuši trilogu un esam panākuši vienošanos par pētniekiem un studentiem. Tātad, uh, tā, lai viņi varētu legāli, juri, likumīgi ierasties Eiropas Savienībā, studēt, mācīties. Nu, tas vēl nav, protams, ne tuvu, ne viss, bet, eh, un jāmeklē vēl cita veida vienošanās par citiem aspektiem, bet tomēr. avīzēs šķiet Dānijā informācija, e, jūs, ko jūs teicāt, tā šķiet pat nav vēl oficiāls priekšlikums. Es saprotu, ka jūs esat par to lasījis, bet man šķiet, ka tā tomēr nav pietiekama, lai runātu par kaut kādu konkrētu nostāju un oficiāli Dānijas, e, no Dānijas puses. Es vispirms labprāt ar to iepazītos pirms um, izsaku komentārus, bet jāsaka, man tas arī šķiet visai interesanti. Un ja tā ir, ja šāds priekšlikums ir izteikts oficiālā kārtā, uh, tad pilnīgi noteikti būtu vērts tam pievērst uzmanību nenoliedzami. Par kohezijas fondu piekrīt jūsu vērtējumam. Jā, mūsu ministru padomas ietvaros apspriestie noteikti pasākumi nereti tiešām varētu saņemt finansiju no kohēzijas eh, fonda, ja tā kritiski skatās uz šo jautājumu, tu piekrīt jums. Kinīčī kundze. Jūs runājat par organizēto noziedzību. Man šķiet, ka organizētās noziedzības jomā Eiropas Savienība ir tādā situācijā, ka tā varētu būt daudz efektīvāka. Nu, organizētā noziedzība ir viens no stabilākiem noziedzības veidiem, jo tie ir tīkli, kas iet pāri robežām, kas un tas, protams, nav pieņemami. Nedrīkstam tāpat laikā dalību valsts sastāt viens šai cīņā ar organizēto noziedzību. Viņi eh, nevar cīnīties ar šiem pāri robežām ejošiem tīkliem, ļoti organizētiem, ļoti strukturētiem tīkliem. Esam nesen panākuši vienošanos par direktīvu par datu aizsardzību. Tas ir viens svarīgs elements informācija, informācijas apmaiņas jomā. Jo policijas tiesu iestāžu informācijas apmaiņa ir ļoti svarīga. Un, protams, kriminā organizētā noziedzība gūst labumu no tā, ka šāda informācijas apmaiņa nenotiek. Tagad tā notiks, un tad, nu, lab, paldies Lauristīnas kundzei, viņas sarunās bija kopā ar mums, un es domāju, ka esam panākuši solus, pasparuši solus priekšu, lai informācijas apmaiņa būtu daudz kvalitatīvāka, labāka, pastāvīgāka, un tas ļaus daudz nopietnāk vērsties pret organizēto noziedzību. Es domāju, varam būt tikai vienīgi priecīgi par to, ka ir panākta vienošanās šajā jomā, jo piekrītu ta, jums tajā, ka ir jāapkaro organizētā noziedzība un ļoti strikti. Grīsbekas kundze, jūs runājāt par jurisdikcijas palīdzību. Noslēdzām darbu pie diviem dokumentiem, trešais vēl nav pabeigts. Vairāk kārt padomas kolēģiem es teicis, ka šeit nerunājam tikai vienīgi par naudas jautājumiem, bet, nu, diemžēl tas ir jautājums, kas nereti diskusijās uzpeld visbiežāk, jo tam, protams, ir vienmēr arī kaut kādas izmaksas, bet tāpat laikā te runājam par, te svarīgs ir vēl daudz kas vairāk. Nu, jau gadiem mēs pie šī jautājuma strādājam, mēs saprotam, ka ir jānodrošina tiesu lēmumu savstarpējā atzīšana. Uh, tā, lai vienas tiesu iestādes pieņemts lēmums darbotos visās jurisdikcijās, un tas ir svarīgi. Un piekļuve tiesām, piekļuve jurisdikcijai, tas arī ir um, elements, kas ir svarīgi, kam jābūt harmonizētam valstī, ir jāaizstāj jā, jāpiedāvā tātad finansiāls atbalsts, lai varētu pilsoņi piekļūt juridiskai palīdzībai, tātad, bet te nerunājam tomēr tikai un vienīgi par izmaksām tas tādas kā juridiskas garantijas. Tīpaši tad, ja nodrošinām šo tiesas lēmumu savstarpēdzīšanu. Cerams, ka Nīderlandes prezidentūra palīdzēs mums turpināt debats pie šī, arī pie šī trešā dokumenta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs tiesiskuma saglabāšana Eiropas Savienībā tā lai visi pilsoņi varētu piekļūt uh, tiesām, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, uh, neatkarīgi no tā, ko viņi sūdz tiesā, tās pašas dalībvalsts vai citas dalībvalsts pilsoņi. Es domāju, ka priekš tā šis teksts, šis dokuments ir ļoti svarīgs. Un mēs pilnīgi noteikti vēl par to arī izteiksimies nenoliedzami. Kaufmans kundze. Jūs apšaubījāt manu optimismu attiecībā uz Eiropas prokuratūru. Nu, es vienkārši gribu tikai uzmundrināt, iedvesmot Nīderlandes kolēģis, kam ir vajadzīgs, nu, arī tagad drosme, iedvesma darbā pie šī dokumenta, kas ir te, ļoti tehnisks pēc sava rakstura. Tāpat laikā mēs esam noslēguši darbu pie 1. un 35. panta. Un šķiet, ka rīt Jā, šķiet jau rīt, ja parīt grasamies publicēt dokumentu, kur ietverts konsolidētais teksts no 1 līdz 35 pantam. Tātad tas trijo ietvaros jau ir pabeigts Luksemburgas prezidentūras vadībā. Un tātad mm, šis teksts tiks jau publiskots. Nu, tātad mm, tas, es domāju, arī varēs dot ieguldījumu jūsu debatēs ar Nīderlandes prezidentūru, kas tad uzsāks darbu nākamajā pusgadā janvārī. Nu, lūk, tāds mūsu ieguldījums. Mēs tādā veidā šo latiņu nododam tālāk. Stīvens Skundze, jūs vaicājāt specifiski par diviem instrumentiem, starptautisko tiesību instrumentiem, diemžēl es neesmu pietiekami eh, nu, gudrs šais lietās. Tāpēc drīzāk gribētu šo jautājumu nodot Aselborna kungam, nevarēšu atbildēt precīzi uz jūsu vaicāto, atvainojiet. Lauristīnas kundze savukārt uzdeva arī vēl citas piezīmes šai kontekstā par spēkā stāšanos un tam līdzīgi. Es zinu, ka atsevišķas dalībvalstis jau gatavo direktīvas spēkā stāšanos Oficiālais mm, vēstnesis dod mums divus gadu, divus gadu laiku, lai sagatavotos instrumentu izmantošanai. Mēs, protams, vēlamies tikai vienīgi mudināt, veicināt to, lai dalībvalsts pēc iespējas ātrāk ļauj šim spēkam stāties spēkā. Bet, nu, nezinu, vai dalībvalsts ir pietiekami motivēta šā ziņā. Pēdējais Laurasīns kundzes jautājums par šo relo, relokalizēšanu, ja pārvietošanu. Padomē esam aktivizējuši mehānismu krīzes pārvaldībai. EPCR, tas par to tika pieņemts oficiāls lēmums padomē gada beigās. Un tam sekoja, protams, daudzas sanāksmes. Tur piedalījās mūsu itāļu, grieķu kolēģi, Turcijas kolēģi, tāpat arī citi. Un mm, tika sagatavot ziņams, kas tika iesniegts Eiropas padomē, tas ir publisks ziņojums. Nu, lūk, tas šķiet bija gala piezīmes no manas puses. Bet nu vēlreiz tiešām liels paldies par lielisko sadarbību pēdējo sešu mēnešu laikā. Un, nu, kā ministrs, protams, priecāšos arī sastapties ar jums um, arī citos apstākļos, ne tikai lūk prezidentūras kontekstā. Thank you, Felix. Um, Paldies, Eķien, paldies, Veliks. Zināsiet, kolēģi, ka šī ir pēdējā tāda formālā reize, kad mēs redzam Luksemburgas ministrus šādā kapacitātē. Karavāni iet uz priekšu un 11. mēs tiksimies jau ar Nīderlandi. Tomēr es gribētu vēlreiz pateikties Luksemburgas prezidentūrai par produktivitāti un galvenais par attieksmi, arī par spēju, kā jūs reaģējāt uz dažādiem izaicinājumiem. Nīderlandes eh, prezidentūra pirmajā sanāksmē teica man, ka mums ir lielisks piemērs, kam jāseko bet eh, tā nav nekāda tāda slavēšana, vienkārši tas ir eh, politisks eh, aspekts, kā institūcijas reaģē uz izaicinājumiem. Turklāt mums bija arī ļoti stingri termiņi, bija atsevišķi likumdošanas faili, kas ilgi gaidīja jau savu atrisinājumu, un tagad ir milzīgs pārāvums. Arī jūs, kolēģi, daudz no jums piedalījāties trialogu sanāksmēs Liels paldies jums, kolēģi, par šo ļoti fokusēto prezidentūru. Vēl pirms dažām dienām bija konference, kur piedalījās arī Bonī kungs, un tā bija vēl viena tāda konference, ko organizējas Lībē komiteja. Redziet, cik daudz darba mēs esam paveikuši kopā. Lieliski seši mēneši. Un mums arī ļoti daudz darba darāms ir nākamajā pusgadā, jo īstenošana ir pats svarīgākais. Mēs šķiramies kā draugi. Paldies, Feliks, paldies, Etiēn. Un mēs gaidīsim arī nākamo prezidentūru. Un ja jums ir kāds vietas padoms, ko varat dot viņiem, liels paldies, tad dalieties savās domās un padomās. We, um, Kolēģi, diemžēl mēs esam jau iekavējuši mūsu darba plānu, bet uh, es tiešām gribēju dot vārdu pilnīgi visiem. Mums ir ļoti daudz kolēģi, daudz bija piedalījušies trialogos, daudz gribēja izteikties. Jūs visi iekļāvāties laika limitos, eh, bet uh, mums laiks tātad ir ievilcies, un es atvainojos. Droši vien vajadzēja man Es to arī darīju, dot vairāk laika prezidentūras pārstāvjiem. Tagad ir ceturtais punkts Eiropas Savienības mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamatiesībām izveide. Un es uzreiz došu vārdu referentei Intveldes kundzei, tālāk būs ēnu referenti un tālāk attiecīgie deputāti, kas grib izteikties par šo jautājumu. Lūdzu, ķersimies uzreiz pie lietas. Liels paldies! Es izteikšos ļoti īsi Daudzi, kas sēž šajā zālē, noteikti zina, kāds fons, kāds konteksts ir ap šo likumdošanas institīvas ziņojumu, ko ierosinājusi plenārsēde. Te fokus ir tāds, ka ir nepieciešams mehānisms, kas veicinātu likumu varas un demokrātijas tālāku attīstību. Un daudzi deputāti jau teica, ka šāds mehānisms tiešām ir nepieciešams. Mēs esam rakstījuši brīnišķīgs princips mūsu līgumos, mūsu hartā, visos citos likumdošanas uh, aktos, arī precedentu tiesībās, visur, kur mums ir šie skaistie vārdi. Tomēr mēs redzam, ka Demokrātija, tiesiskums un pamatiesības e, tagad izjūt tādu ļoti nemierīgu periodu, tāpēc mums nepieciešams ir mehānismas, kas nodrošinātu mūsu esību kā kopienu, e, vērtību kop, kopienai. Mēs jau divreiz esam tikušies ar ēnu referentiem, arī AFCO atzinuma autori ir kontaktēti. Es tiešām gribēju strādāt visiem kopā kā komanda. Mums ir arī formāli noteikumi, kas regulē šo procesu, tāpēc jāstrādā ļoti cieši ar AFCO. Mēs esam sadalījuši arī darbu starp ēdu referentiem, varbūt eh, līdzīgi kā jūs rīkojāties priekšsēdētām kad jūs rakstiet savu ziņojumu par um, situāciju cietumu jomā. Katrs ēna referents sagatavo dokumentu, mēs eh, piedāvāsim šos dokumentus eh, februāri vidu, un tad mēs sāksim visu šo procesu ar grozījumiem un tā tālāk. Mūsu mērķis ir balsot par visu plenārsdēju jūlijā. Ja gadās tā, ka ir nepieciešams vairāk laika, tad eh, mums arī tomēr tāds laiks eh, būtu sev jādod, jo mēs gribam uzrasīt kaut kādu mm, labu produktu ar labu rezultātu, lai visas grupas tiešām pievienotos un atbalstītu, lai nevajadzētu cīnīties par kaut kādu mm, pretrunīgu vairākumu eh, seši dokumenti veidos šo kopumu. Vispirms būs dokuments, kas saucās scoreboard, tad būs gada mm, visa Eiropas debata, tad demokrātija, tiesiskums un pamatiesības, ietekmes izvērtējums skrīninga procedūrās, ceturtais, otrā panta un pamatiesība hartas izmantošana, pārkāpuma procedūras nolūkos piektais, individuāli īstenošana, arī tiesu prāvas un sestais metodes un eksistēšie mehānismi. Es labprāt izsūtīšu visus šos nosaukums jums. Uh, Nu, tālāk pēd, pēdējā tēma - metodes un mm, mehānismi. Mēs mm, pirms divām nedēļām pusotras stundas organizējām tādu kā uzklausīšanu, un mēs esam paredzējuši arī 22. februārī līdzīgu tādu uzklausīšanu kopā ar AFKO. Aicināsim arī tiesvaras pārstāvjus, tur būs Eiropas tiesību tiesas pārstāvji, varbūt no konstitucionālajām tiesām arī kādi cilvēki. Arī ASV varbūt tiesa sektora pārstāvji varētu tikt aicināti, viņiem ir arī pieredze ļoti interesanta šajā jomā. Un tad mums ir paredzēts arī sanāksmes ar prezidentūru. Kā mēs dzirdējām no Luksemburgas šodien, viņi ir iesākuši šo darbu vai ir rosinājuši pirmo viedokļu apmaiņu par šo tēmu padome, un um, šī viedokļa apmaiņa ir bijusi ļoti tāda, tāds pieticīgs starts, un mēs ļoti ceram, ka Nīderlandes prezidentūra un tālākās prezidentūras tālāk attīstīs šo tēmu, un arī mēs, es ļoti ceru, strādāsim tādā mm, tandēmā, um, iesaistot arī komisiju un padomu. Un tas arī viss un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un labprāt arī nosūtīšu jums vairāk informācijas pa e-pastu, ja tas būs nepieciešams. Paldies! Tātad šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo jautājumu. Darba dokuments mm, parādīsies Lībē 15. 16. februārī, un mums ir arī tāda mini uzklausīšana paredzēta ar AFCO komiteju. Tāda Tagad došu vārdu ēnu referenciem. No sākuma Eko kungs. Paldies. Eng, es, Eng, Engel kungs. Es nerunāšu Luksemburgas eh, valodā šoreiz, bet angļu valodā. Es gribētu teikt sekojošu. Tas ir eh, tieši tas, kas, manuprāt, ir šī ziņojuma centrā. Kas mums šeit būtu jāizskata? Tas eh, nav tikai atkal tās pašas detaļas, kā, kā ierasts attiecībā uz vienu valsti, kas atrodas Eiropas centrā. Varbūt mums vajadzētu fokusēties uz Uh, to, vai šeit ir kāda Eiropas pārvaldības loģika. Vai tā jau ir sasniegta, vai arī vērts ir uz to tiekties. Tas ir saistīts ar likumu varu, un arī tas ir saistīts ar valsts um, paredzamo raksturu, cik paredzamas, cik uzticamas ir valsts institūcijas, un ko darīt, ja tas uh, viss nedarbojas. Tas, protams, ir saistīts ar tiesu varas atdalītību no pārējiem varas atzariem. Vai eh, šeit ir kaut kāds jauns uzbrukums, kaut kāds jauns notikums, vai arī viss šīs lietas nav darbojušās labi. Ieskatoties Grieķijas situācijā, šī valsts eh, ne tikai nav spējīga kontrolēt savas ārējās robežas, kas ir problēma gan viņiem, gan Schengenai, gan Eiropas Savienībai, bet arī Ir ļoti daudz arī iekšējas problēmas. Šī valsts nekad nav pielāgojusies Eiropas standartiem, arī korupcijas ziņā. Cik eh, paredzām, cik funkcionāli ir šīs valsts administrācija? Jaunais un vecais Un vēl tagad mums ir jauna darba kārtība, terorisms, drošības darba kārtība. Eh, tas arī var novest mūs no ceļa vienā vai otrā virzienā. Tās ir tās jomas, kur mums vajadzētu vērst mūsu uzmanību šajā kontekstā, lai šeit arī būtu kāda jēgpilna virsība. Eh, Sofija, vai tu gribi atbildēt uzreiz? Nē, Es kļūdījos. Arī šī te iepriekš minētā tēma ir mūsu darba dokumenta tematika. Es atvainojos, tuvojas Ziemassvētki, un es kaut ko aizmirsu pateikt. Kirkopa kungs priekšsēdētāji. Šeit ir tāda neliela problēma. Es domāju, ka viena no mūsu grūtībām ir tāda, ka vienmēr mēs eh, nonākam tādā situācijā, kad īstenošanu mēs sākam debatēt, tad, kad īstenošana ir problēma. Nevis sākumā, kad mēs uzsākam šo īstenošanu, bet tad, kad jau ieskanās kaut kāda problēma komisija ir interesants tiesnesis. Mēs neesam tiesneši. Mēs tiešām būtu gribētu, lai dalībvalstis e, īstenotu galvenos principus un arī attiecīgi tiktu veikt uzraudzību, ka šie principi tiek ievēroti. Pēdējos, pēdējā laikā mums ir bijuši vairāki gadījumi, kad um, atsevišķi deputāti ir pauduši bažas par atsevišķām valstīm Dažreiz šīs runas ir objektīvas un dažkārt šī apgalvojumi ir subjektīvi un politiski noteikumi ir ļoti vienkārši attiecībā uz pamatiesībām, cilvēktiesībām. Tās ir uzrakstītas, šīs tiesības ir pietiekami objektīvas, bet tik līdz mēs atkāpjamies no šīs objektivitātes un mēs zaudējam arī reālo kopskatu, nesaprotam, kas notiek, un mums nevajadzētu izcelt atsevišķu valsti kaut kādā atsevišķā laika posmā. Mums ir ļoti daudz pārkāpumi, un ja mēs skatāmies uz objektīviem kritērijiem, tad šādi pārkāpumi turpinās vienā otrā veidā dažādās valstīs. Lielākā daļa no 28 dalībvalstīm ir pārkāpušas kaut ko Un tā vietā, lai vienkārši uh, kaut ko atgādinātu vai uh, kaut ko norādītu, un no paša sākuma mēs gaidām, lai notiek kaut kas liels, vai nu mēdī norāda uz kaut ko katastrofālu, un tad mēs uzbrūkam šai valstī, mēs cenšamies kritizēt uh, plašā veidā pieejas cilvēktiesībām, kas eksistē šajā valstī. Uh, Ko gribu teikt? Es uzskatu, ka mums ir jāatgriežas pie pamatprincipiem, mums ir jāatgriežas pie pienācīgas pieejas, ņemot vērā, ka komisija ir um, tiešām likumsargātāja un nevajadzētu atstāt kādu pārkāpumu situāciju līdz brīdim, kad varētu subjektīvi pieskaņa vai kaut kāda katastrofāla situācija. Es domāju, ka no paša sākuma jau ir jāuzrauga mm, situācija. Tālāk Spinelli kundze. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu sirsnīgi pateikties eh, referentē par to, ka viņa jau no paša sākuma iesaistīja darbā ēnu referentus. Vēlos uh, pieminēt uh, hartas otro pantu. Tas arī mans temats kā ēnu referentē. Pirmais punkts par uh, hartas tvērumu, par darbības jomu. Iesaistē primārajās tiesībās un uh, normatīvajā daļā līgumam 51. pantus, līdz ar to šajā līgumā padarīs lieku, kas attiecas uz eh, darbības jomas ierobežošanu. Šeit runa ir par eh, konstitucionālajām tradīcijām dalību valstīs un par eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas normām. Tur visas dalību valstis ir dalībnieces, līdz ar to šeit nevar runāt par hartas pilnīgas īstenošanas ierobežošanu, un tas ir pamatnosacījums. Eiropas tiesiskumam, kā tiek atzīta harta. Tagad es runāšu par otro pantu, tur ir runa par uh, efektīvu mehānismu, kā nodrošināt tiesiskumu un pamatiesības, kas tiek prasīts no dalību valstīm. Es domāju, ka nākotnē tam ir jābūt visaptverošam. Uh, un tam jātiecas uz visām personām, kas eh, strādā Eiropas Savienības in, ietvaros eh, institūcijas āģentūras, kas eh, pagaidām vēl šodien netiek pilnībā kontrolētas. Otrais pāns hartā. Tas faktiski ir vislielākais Eiropas Savienībā, un tādēļ šeit ir vajadzīga pastiprināta aizsardzība, kas attiecas uz 200 63. pantu Eiropas Savienības līkumā. Un noslēgumā gribētu teikt vēl sekojošo. Šajā pirmajā fāzē runa ir par to, ka vajadzētu pasvietrot īpaši vienu aspektu, proti nākotnes aizsardzības mehānismu. Tas nedrīkstētu atstāt ietekmi uz 7. pāntu proti uz starpvalstu jomu, jo šeit runa ir par uh, Eiropas Savienības tiesu iestādēm, kas, protams, uh, pamatoties uz savām kompetencēm, īsteno šīs normas. Pilnīgi bez jebkāda politiskā aspekta. Ja mēs atsaucamies uz kopienas tiesībām, tad jauno instrumentu faktiski var izmantot tikai 7. panta reprodukcijai. Paldies! Paldies, kolēģi. Ir jau vēla vakar stunda. Mums vēl divi runātāji, Agijārkungs un uh, Lopes kundze. Un tad mums ir jābeidz. Jā, Agijārkungs, lūdzu, dod jums vārdu. Paldies. Es izteikšos ļoti īsi analīzi, tas ir jautājums, tas nav komentārs. Kvalitātes, demokrātijas kvalitātes rādītājs Eiropas uh, tiesiskajā kultūrā nav mainījies. To mēs mēram kā Eiropas cilvēktiesību tiesā skatīto lietu skaits un arī notiesājušies spriedumu pret kādu valsti. Tie, tās ir mē, mērvienība. Un eh, daudzās eh, valstīs eh, pēdējo gadu laikā ir, pie, ir pieņemts spriedumi, kas tiešām norāda, ka tiesiskā kultūra ir ļoti kritusies. Un ļoti daudzās valstīs nav demokrātiska fona. Tās nav Eiropas Savienības valsts, tās ir tās, ar kurām mēs sadarbojamies. Vai šajā likuma varas mehānismā ir iespējams arī Eiropas um, tiesas lomu fiksēt uh, tad, kad. Uh, ir būtiski runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ir vesela rinda gadījumu uh, ieskaitot um, gadījumu, kad mūsu tiesa Luksemburgā ir izvērtējusi Eiropas um, cilvēkties, cilvēktiesību, pamatiesību hartas um, legalitāti. Tieši izvērtējot, kā dalībvalsts ievēro šos līkumus mūsu tiesiskai ietvarā pēc Lisabonas līguma. Vai jūs varētu atbildēt uz šo jautājumu vai iekļaut to savā ziņojumā? Paldies, Taņa Fijona tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu teikt, ka es piekrītu, ka mums ir nepieciešams šāds mehānisms. Arī pagātnē mēs ļoti bieži esam pasvītrojuši grūtības atsevišķās valstīs. Viens, viens valsts piemērs ir Ungārija, bet ir arī citur. Šeit eh, bez šīs septītā panta, principā mums nav nekāda rīcības mehānisma. Sofija, um, būtu ļoti mm, interesanti, ja jūs mums varētu atsūtīt šo darba dokumentu nosaukums. Un vēl mums vajadzētu fokusēties uz tādu tā kā indikātoru sarakstu. Uh, droši vien arī darba dokumentā tas būs. Kā tad mēs izvērtēsim, kā mēs izmērēsim, kādi ir indikātori demokrātijas līmeni mūsu valstīs? Un mums ir arī jābūt skaidram mērķim izstrādāt noteikts pasākums un mehānismus, kas ir nepieciešami, lai mēs varētu reaģēt. Varbūt jūs varētu nedaudz pastāstīt, kur tad reaģējot, kādā virzienā mums vajadzētu doties ja notiek demokrātijas pārkāpums, likuma varas pārkāpums kādā virzienā, mums būtu jādodas un jāstrādā. Jūs varat paļauties uz mūsu atbalstu, jo šis jautājums būs ļoti svarīgs tuvākajā laikā. E, paldies. Došu vārdu pēdējiem runātēm. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir līdzīgs iepriekš uzdotam jautājumam. Gribētu vairāk informācijas palūgt par eh, to, kas ir šis eh, tieskās instruments un kāda ir starpība starp eh, šo instrumentu un jauno mehānismu. Par to, kas jau eksistē līkumos, kāds ir procedūras, kas tiks virziet uz priekšu. Tad kas ir jaunais šajā priekšlikumā? Paldies, Sofija. Jā, mums vēl ir vajadzīgs uh, laiks, lai pārnātu arī par holistisko pieeju un uh, varbūt varētu atbildēt uz visiem jautājumiem, lai mēs virzīties priekšu. Jā, es uh, ātri atbildēšu. Sākšu ar pēdējo jautājumu. Ko es domāju? Ka tas nav tikai viens tiesiskās instruments. Tas drīzāk būs kopums, instrumentu kopums, kas kopā veidos mehānismu Es domāju, ka Timotejs, kad teica par, šeit runa ir par prevenciju. Mums nevajadzētu nokāpt situāciju, ka mēs šeit ieviešam sankcijas dalību valstīs. Tam visam jānotiek ir uh, vairāku soļu procedūrā. Uh, Mums vajadzētu dialogs ar padomi, ar nacionālajām valdībām, tas būtu pirmais solis, tad jā, būtu jāveic monitorings, kur ir dalība valsts saskata šos eh, riska jautājumus un pēc tam, pamatoties uz 7. pāntu, tad sankcijas. Bet viss punkts ir. Uh, kā nevajadzētu gaidīt, kamēr būtu kaut kādi lieli skandāli, lai vajadzētu nodrošināt, eh, ka mums vedotas tāda pamatiesību un tiesiskuma kultūra Tātad par hartu un tā tiesību tas ir arī svarīgs jautājums. Es uh, gaidu 22. februārī šo jautājumu pārunās. Mums būs uzklausīšana ar uh, tiešlietu iestāžu pārstāvjiem, ieskaitot arī Eiropas uh, kopienu tiesu un par Taņas Fanģonas jautājumu. Attīstīt indikā, izstrādāt indikātorus, kā tos var pēc tam ieviest beigās, un to varēs eh, pēc tam redzēt, bet es gribētu teikt, ko atsauties to, ko teica Franks Engels, ja kā definēt šos tiesiskumu, kā, kā mērīt šos standārtus, un eh, kādi ir iemesli tām, kādēļ Timermans kungs noraidīja to, kā virzīt priekšu šo Eiropas komisijas jautājumu. Jūs nevarat šeit uh, vienkārši pateikt, jā, ka mums nekas nav jādara. Te pašā laikā mēs to visu varam vairāk taustāmāku padarīt. Piemēram, tās valsts, kas grib iestāties Eiropas Savienībā, tām ir, protams, jāzina, kā ievies šo standārdu. Esmu pārliecināta par to, ka mēs varam izstādīt šādus standārdus un definēt Eiropas Savienības uh, dalību valstīm. Tā strādājot, mēs cerams. izvairīsimies no šīs ļoti bezjēdzīgās diskusijas par to, vai viena valsts vai cita politiskā partija, kā ir rīkojusies, un uh, nebūs šie frustrācija par to, cik, daudz, cik maz ir izdarīts, uh, lai nodrošinātu tiesiskumu un pamatiesības Eiropas Savienībā. Tātad šis pamatjautājums Eiropas komisijas, lai būtu saskaņoti šīs eh, politiskie plāni, tātad, lai tiktu uzsākts eh, šo vērtību kopumu, lai tā kļūtu par realitāti. Paldies, un eh, paldies arī kolēģiem, kas piedalījās debatēs. Un tā mēs varam pāriet pie piektā punkta stāvoklis vidusjūras reģiona un vajadzība pēc Eiropas Savienības haotiskās pieejas migrācijas jomā. Tur ir divi galvenie dokumenti. Mecaulas kundze un uh, Kiengas kundze par robežu aizsardzību un vīzu politiku un visām iesaistēm aģentūrām. Otrais aģ aģentūra efektīva īstenošana, EASO loma, Eiros patvērumu atbalsta biroja loma. Tā kā mums laika ir maz, tad es uh, nesniegšu nekādu ievadu un mēs uzklausīsim pirmā dokumenta prezentāciju par robežu pārvaldību vīzu politiku. pēc tam, kad tiks prezentēti šie dokumenti, mēs uzsāksim diskusijas. Un paldies kolēģiem, kas ir palikuši zālē un sagādījuši svarīgās diskusijas. Mecāls kundzei pirmie vārds. Vienkārši paskatiet, jūs pieskaties, jūs vēlaties runāt debatēs. Tātad eh, būtu labāk, ja Mecāls kundze izlietos pirmā. Jūs runāsiet par pirmo darbu dokumentu robežu pārvaldību vīzpolitika. Lūdzu, paldies, Klod. Jā, lai šeit eh, ņemt vērā to, ka trāk, drūks laiks, es eh, sniegšu vienu pārskatu par visiem šiem dokumentiem. Būs runāšu samērā īsi. Tātad eh, tas viss ir bijis ārkārtīgi gari un ir bijuši ļoti sarežģīti procesi Un šodien mēs eh, prezentējam šo pēdējo dokumentus. Vienmēr nav bijis viegli virzīties uz priekšu. Mēs vienmēr esam mēģinājuši darīt vislabāko, lai panāktu kopīgu pamatu starp atsevišķām politiskām grupām. Un eh, tas, protams, ir ļoti polarizējuši jautājums. Lai sasniegtu tādu saskaņot atbildi, risināt šo migrācijas jautājumu, tur ir jāraugās uz šī jautājuma atsevišķiem aspektiem. Mums šeit, protams, bija jāsaskaņo mūsu centieni, un šodien mēs uh, prezentēsim šos aktuālos, proti par robežu pārvaldību, SAO un uh, migrācijas, e, legālas migrācijas veidošanu. Jā, un uh, mums, protams, ir jāstiprina arī robežu aizsardzība, jāapmērās ar informāciju, tīpaši izmantojot šengens informācijas sistēmu. Uh, nevar kompensēt vienu ar otru. Protams, kā atteikties no iekšējām robežas kontrolēm, tas nepieciešams ir nodrošināt eh, efektīvu ārēju robežu aizsardzību, iztenojot eh, augstus standārus pie ārējiem robežām, kā efektīvi pārvadīt šīs eh, ārējas robežas aizsardzību un organizēt migrācijas plūsmu Eiropā un kā nodrošināt drošību un apmierināt eh, prasību pēc drošības un pareizi reģistrēt un identificēt personas, kas meklē Eiropā patvērumu. Un uh, absolūti nepieciešams nodrošināt arī drošies pārbaudas. Mūsu dokumentā mēs eh, detaļās esam izklāstījuši, ko mēs vēlamies no Frontexa un vēlamies prasīt arī jaunu eh, aģentūru ar lielāku mandātu, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līmenī efektīvu ārlietu kontroli. Ir īpaši iepriekšējo mēnešu laikā ir prasības nodrošināt efektīvu stratēģiju pie ārējām robežām. Tas ir ļoti steidzams jautājums, un es gaidu par kā virzīsies sarunas par komisijas priekšlikumu šajā jautājumā. Otrais eh, par Eiropas eh, patvērumu piekšanas sistēmu un eh, Kad runa ir par Dublinu, šeit ir jāsaprot, kādas ir robežas, un ir skaidrs, ka dalību valstīm ir jādara vairāk, lai panāktu patiešām vienotu Eiropas patvērumu sistēmu. Mēs esam šeit izvirzījuši vairākas opcijas, un kāds, kuras varēs arī pārskatīt. Par eh, pārvietošanu, relokāciju ir jāsaprot, ka ir cilvēki, kas, kuriem nepieciešama aizsardzība Eiropā. Mums ir jāvirzās uz priekšu, lai rastu risinājums, kas atļautu visām dalību valstīm uzņemties atbildību, dalīt to, un nevis tikai tām, kas atrodas pie ārējām robežām. Tam ir jābūt eh, pamatpīlāram eh, patvērumu sistēmā. Devītais uh, pāns uh, regulā Jurudat. Uh, un uh, šai informācijai jābūt nosūtītāji. Tāpat ir arī dokuments par legālo migrāciju. Mēs atzīstam, ka cilvēkiem, lai viņi neriskētu ar savām dzīvībām, kāpjot nedrošās laivās, lai cilvēki, kuriem, protams, kā trešo valstu uh, Uh, pilsoņi, kas ierodas un uh, viņu patvērumu atzīšana, tad tam ir uh, jā, tieši tam, šim patvērumam, politiskam patvērumu, tam jāpaliek tādam pamatprincipam. Mēs raugāmies uz pārskatīšanu un dalību valstis, lai tās identificētu trūkumus. Mums ir jāraugās, kādi sektori var tikt uzlaboti, un ko var attīstīt tālāk. Nākamie soļi ir eh, visas rezolūcijas un šīs darba dokumentus eh, ir eh, jāpabeidz un Ziemassvētku laikā tas tiks viss pabeigts un janvārī tiks vēlreiz prezentēts. Es nedomāju, ka tas ir vienkārši process, es saprotu, ka daži kolēģi saskata sarežģījumus. Es un uh, eh, Cezīlija. Un tiem kolēģiem, kas uh, gatavo grozījumus, uh, mēs esam nosūtījuši arī šo dokumenta projektu, un es domāju, ka šis darba dokumenta projekts, tas ir guvis vislielāko politisko grupu atbalstu. Un es domāju, ka šogad, ja mēs uh, gribam sasniegt kompromisu, tad ir uh, jāraugās, kāds mūsu nostājas. Mēs nevaram tā sasniegt savas pozīcijas. Jā, paldies, un uh, paldies par visu atbalstu, par sniegto, uh, par sniegtiem atzinumiem. Mums ir, protams, jābūt ļoti ambicioziem, ja mēs vēlamies risināt šo sarežģījus jautājumus, un vēlu jums visiem labu jauno gadu. Jā, mums vajadzēja pieminēt, varbūt pašā sākumā, ka ir šis eh, projekta ziņojums un būs eh, janvārī diskusijas par to, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Tas nosedz visu migrācijas jautājumu un šo holistisko pieeju. Un eh, tas ir ārkārtīgi plašs politiskais darba lauks. Un pēdējā diskusija pirms šī projekta prezentācijas sesija varbūt varētu pieminēt vairākus punktus arī savas puses. Paldies, priekšsēdētāji. Un um, pabeidzot uh, šo pēdējo darba dokumentu, uh, varētu teikt, ka sagatavotie darbi jau faktiski arī pabeigti šim ziņojumu projektam, un kolēģi jau to tikko izklāstīja, ka Libes komitejā 18. janvārī tiks prezentēts Strasbūrā tas būs. Jums visi dokumenti ir nosūtīti, jums ir bijusi izdevība tos visus izlasīt, tas ir viss ļoti detalizēti, un tur tiek analizēta arī pagātnes situācija, pašreizējā situācija tiek, ir atsaucas uz pētījumiem, un ir arī šeit atsaucas uz ekspertu atzinumiem. Ir arī ēnu referentu viedokļi iekļauti. Jebkurā ja gadījumā šeit ir ticis mēģināts, ka visas politiskās grupas eh, varētu rast kompromisu. Tas eh, mums eh, sniedz atbalstu mūsu darbā. Lies paldies arī līdz referentē Robertai Mecolē. Viņa vienmēr bija gatava sadarboties un paldies arī visiem ēnu referentiem par viņu ieguldījumu. Par šiem trim darba dokumentiem vispirms par eh, kopīgu patvērumu procedūru, un tur ir pieminēta arī Dublinas procedūra. Protams, ka nav nekādu šaubu, ka regula nav sasniegusi savus mērķus ātru starptautiskā patvēruma saņemšanu un efektīvāku patvērumu piešķiršanas procedūru un, eh, saucam, patvērumu šopinga novēršanu. Pēc eh, šī gada dramatiskajām bēgļu plūsmas palielināšanās, tomēr ir jāsaka, ka Dublinas procedūra ir ārkārtīgi dārga un lēna, un tā tiek arī pamatojas eh, uz tādu drīzāk tādu nejušies principu, kaut arī tur ir ļoti skaidra hierarhija starp dalību valstīm noteikta. Attiecībās procedūru šeit vispirms ir runa par ģimeņu apvienošanu. Bet, ja, piemēram, kādam ir uh, emocionāli sasaista kādu no dalību valstīm, tad to vajadzēs vērtēt augstāk nekā pirmā ierašanās valsts. Tas gan ir saistīts arī ar geogrāfiju un ar kontrabandistu maršrutiem, un to visu ņemot vērā, mēs vēlamies, lai dalību valstis uh, ģimeņu apvienošanas principu tiešām īstenotu. Tas neatiecas tikai uz pašiem tuvākajiem ģimenes locekļiem. Komisija precīzi analizēs, kādi ir šķēršļi un būs eh, ambicioza pieeja, piemēram, centrāla sistēma atbildībām un eh, sistēma, kas tiešām īstenot solidaritāti un sadalījums starp dalību valstīm, un šeit katrai atsevišķai dalību valstīm varētu ieviest robežu līmeni, un eh, šī robeža netiktu pārsniegta tik ilgi, kamēr eh, citas dalību valstis nebūs sasniegušies augšējās robežas. Mēs vēlamies lielāku uzņemšanas nosacījumu harmonizāciju, procedūru harmonizāciju Eiropā. Šeit ir svarīga arī uh, kā novērst sekundāras kustības. Turklāt mums arī iepratie komisijai ir jāsaka kritika, jo pārāk daudz dalību valstis eh, vēl nav īstenojušas eh, savā likumdošanā Eiropas patvēruma likumdošanu. Tādēļ pagaidām nav iespējams objektīvi analizēt kritērijus. Tad ir arī vēl darba dokuments par eh, ekonomikas migrāciju par ekonomikas migrācijas kanālu izveidi Eiropas uh, juridiskās ietvers samērā sadalīts, tāds fragmentēts, kad ir runa par piekļuvi Eiropas darba tirkumu. Šajā dokumentā ir iekļaut ļoti daudz dati, liels statistikas daudzumi, un šeit ir kļūst redzams, kā Eiropā ir negatīva demokrātiska attīstība, tas atstāja negatīvu ietekmi uz darba tirgu kad runa ir par migrantu kvalifikāciju, kļūst redzams, ka potenciāls vēl netiek pilnībā izmantots. Līdz 2020. gadam draud darba spēka trūkums līdz 70% no migrantiem, kuri dzīvo un strādā Eiropā, nav šeit ieradušies kā ekonomiskā bēgļa, bet citu iemeslu dēļ. Tādēļ šī sistēma ir tik eh, fragmentēta un eh, sašķēlta daudzās sīkās atsevišķās kategorijās. Šī sistēma neņem vērā arī globālu pieeju, kur drīzāk varētu raudzīties, kādas prasības, kādas nepieciešamības ir Eiropas darba tirgumu. Šeit mums ir vairāk ieteikumu. Svarīgi, ko gribētu pieminēt dalību valstīm un uh, Eiropas Savienība kopumā, tās, tām vajadzētu analizēt savu darbu tirgus problēmas, un ilgtermiņā Eiropas Savienībai ir nepieciešama arī noteikumi ekonomikas migrācijai, lai novērstu šos trūkumus ir eh, jāpanāk labāka kvalifikācijas atzīšana, lai ekonomiskie migranti varētu atrast darbvietas, kas atbilstu viņu kvalifikācijai. Turklāt vēl mums ir arī jāizmanto citi inovatīvāki instrumenti, tādi ir jāizstrādā, ar kuriem es varētu reaģēt uz Eiropas izaicinājumiem. Tālāk vēl pāris eh, vārdi par eh, zilās kārtas direktīvu. Es nedomāju, ka tas viss tiešām atbilst Eiropas eh, darba tirgus prasībām, tādēļ vajadzētu izstrādāt jaunu variantu. Šeit tiek ieteikts arī jauns, eh, jauns ieteikums, un šeit komisija raudzīsies, vai tas nav pretrunā ar dalībvalsts sistēmām. Turklāt mēs vēl vēlamies jaunu direktīvas redakciju, kas būtu ambiciozāk, kas attiecas uz darbības jomu. Un tad ir vēl pēdējais darba dokuments par vīzām un robežu pārvaldību. Šeit uh, komisija savā migrācijas plānā ir izstrādājis ieteikumus par to, kā pārvaldīt ārējās robežas, bet uh, tad mums ir vajadzīga labāka pārvaldība attiecībā uz ārējām robežām, lai patiešām migranti un viņu tiesības uh, migrantu tiesības tiktu ievērošanai, tiktu ievēros arī starptautiskās tiesības. Šajā ziņā vēlētos norādīt uz eh, teritoriālo ūdeņu tiesībām un uz jūras glābšanas pasākumiem. Pēdējā darba dokumentā ir ļoti daudz tehniskās informācijas. Mēs šeit runājam par Frontexu un par citām aģentūrām un par konkrētām normām Schengenas eh, kodeksā un vīzu nosacījumiem salīdzinājumā ar uh, citiem netik tālajošiem ieteikumiem. Šeit nav tik lielas atšķirības starp eh, viedokļiem, bet eh, parlaments izteiksies par konkrētām normām darba dokumentā. Šeit runa ir tiepaši ir runa par vīzu noteikumu pārstrādāšanu, un komisija šeit ir izteikusi likumdošanas priekšlikums, ir tiepaši ņemot vērā robežasardzību un uh, piekrastes aizsardzību. Eiros parlaments vēl nav izteicies par šiem jautājumiem, nav bijis tāda iespēja. Ir priekšlikumi, kā reformēt Schengenas sistēmu, un mūsu politiskā grupa to precīzi pārbaudīs. Humāns vīzes, humanitārs vīzes ļoti svarīgi. Pārstrādājot vīzu noteikumus, vajadzētu to ņemt vērā, lai patiešām būtu likumīgs un drošs ceļš trešo valstu piedarīgajiem uz Eiropas Savienību. Gribētu teikt paldies visiem kolēģiem un ēnu referentiem par darbu, tāpat arī sekretariātam Lības komitejā liels paldies par tehnisko atbalstu. Thank you, Cecile. Um... Paldies, Cecil. Kolēģi. Mums sāk trūkt laika. Nu, pastīšos, kurš tad šeit ir sarakstā. Helga Stīvens, EKR grupas vārdā, Bārbara Nogoe. FDD grupas pārstāvis. Un vēl jāpiemina Vinbergas kundze. Nu un Kvēlju kungs. Nu, līdz ar to runātājs saraksts noslēgts. Mums ir jābeidz darbs 6.30. Vispirms ēnu referentu vārdā Stīvens skundz kolēģi. Lūdzu, divas minūtes nevairāk. Jo, nu, nevajadzētu pārsniegt 6.30. Priekšādātāji, paldies! Paldies um, referentam. Bet man arī radās sajūta, ka referenti taču vēlējās visai plašu atbalstu savam ziņojumam. Savukārt, ja viņi vēlas plašu atbalstu, nu tad tādā gadījumā ir jāpārliecinās, ka procesā no paša sākuma ir iesaistīts visas grupas. Mūsu iesaistīja procesā tikai pašās beigās. Tad, kad teksts faktiski jau bija gatavs. Nu, tas nu nav gan viss tas labākais darba veids. Lūk, nu tāda kritika no mūsu puses. Mēs iesniedzām dokumentu, bet, nu, pēc tam neviens vairs ar mums nesakontaktējās. Nu, lūk. E, attiecībā uz jāsa darba dokumentiem savukārt gribēju teikt. ka šis dokuments šķiet vispār ir pārstrādāts pilnībā. Zināmā mērā varbūt tur ir arī kāds uzlabojums, jo ir atsauce uz, uz kaut kādu veidu papildus informāciju, bet tad, kad mēs nonākam pie politikas, tad es nu gan neredzu, ka mana doma vairs šeit vispār atspoguļotos. Uh, Tādas ir pataisīts par tādu dokumentu, kur tiek piedāvāt kaut kāda pilnīgi nereāla risinājuma pretēji iedzīvotāju vēlmēm, nu, piemēram, arī attiecībā uz Dublinu mm, šo pārdalīšanas mehānismu. Te nav nekādas saiknes vairs ar ārēju robežu aizsardzību nekas netiek teiks par pašreizējo negodīgo sadalījumu formulu. Mēs uzskatām, nu, ka šeit faktiski pateica, ka tajā brīdī, kad patvērumu meklētājs nostājas uz Eiropas zemes, tad viņš faktiski saņem neierobežot atbildību, vai tā ir parlamenta politika? Es runāju ar um, saviem flāmu vēlētājiem. Kirkopkungs referents, kas strādā ar pārdalīšanas politiku. Pārdalīšana jā, jā, pārvietošana jā, bet nu pie ļoti no, striktiem nosacījumiem. Tostarp arī kaut kādiem ierobežumiem jābūt uzņemšanas kā daudzumā. Paldies! Paldies! Pēc 6.30 tauka beigas darbu, tāpēc kolēģi lūdzu ievērojiet atvēlēt uzstāšanās laiku. Bārbara Spinelli lūdzu. Bet jūs vienmēr ievērojat uzstāšanās laiku, tā kā jums tā nebūs problēma. Paldies priekšsādātāji! Pirmām kārtām. Gribu pateikties abiem līdzreferentiem par lielisku paveikto darbu. Viņi tiešām pievēršas uz tam visam daudz uzmanības, darbs paveikts rūpīgi. Bet, nu, zinām, jautājumi man ir, un arī kaut kādu kritiku vēlētos izteikt. Un vēlos, lai to ņem vēlā, vērā. Tā, lai šie darba dokumenti ne, nenot, nekļūst par tādiem kā, nezinu, pašreiz situācijas atainojumu. Pirmām kārtām Frontex. Tā būs tagad robežsardes un krasta apsardes aģentūra. Un tāpēc gribu uzdot jautājumu par šo jauno Frontex aģentūru, kas tad, tad bez dalībvalsts um, pieprasījuma um, iejauksies darbā. Kā tad tas notiks, kam tad atskaitīsies šī aģentūra? Un tur taču nav vēlētu pārstāvi, tad iznāk, ka tā būs aģentūra ar pilnvarām, bet atbildība tāpat laikā uz dalību valstīm gulsies. Kas notiks tad, ja Frontex iejauksies trešās valstīs? un nedrošināšanās cilvēktiesība aizsardzība. Par to arī vajadzētu ziņojumā runāt tad arī glābšanas operācijas jūrā. Nešķiet, ka tam tiek dota prioritāte komisijas darbu kārtībā. Bet es domāju, ka ziņojumā to vajadzētu pateikt. Vēl viena tēma, ko grib pieminēt, ir trešās valsts. Īpaši bažos šobrīd par Turciju. Domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tādā ziņojumā kā šis ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka strādāšana roku rokā ar valsti, kas sistemātiski pārkāp cilvēku tiesības, nu, tomēr nav atbalstām. Attiecības ar šādu valsti ir jāpārtrauc. Nākamais runātājs. Priekšsēdētāji, paldies! Gribu pateikties arī mūsu abiem eh, līdzreferentiem. Eh, tiešām labi paveikts darb, darbs, labs darba dokuments. Par ES. Nu, tas ir faktiski tāds dokuments, ar ko esmu apmierināts. Nu, par pārējiem diviem gan jāsaka, nesmu tik apmierināts. Barbara Spinelli, eh, nu, man piekrīt, mēs ar viņu apspriedāmies, jā, tur tiešām ir tādi iztraukumi. Uh, no nu, pāris jomas, kas nav visai skaidrs. Bet, ja runājam par EASO un CES dokumentu, nu tad um, ir pilnīgi skaidrs, ka Dublinas sistēma nedarbojas un nepieciešams virzīties tālāk uz priekšu. Es ceru, ka man tiešām prieks arī, ka beidzot tas ir saprasts, lai arī tas tomēr ir, nu, nedaudz jau par vēlu. Tā kā jo galu galā pašas ēs pastāvēšana jau ir atkarīga tagad no visa šī te pasākuma. Būtu labi, ja būtu tāda centrāla sistēma, kur tiktu iesūtīti patvērumu pieprasījumi, jo, nu, ir, protams, šie mm, otrreizējās virzības Eiropas Savienībā par vīzām runājot, priecājos, ka šeit ir arī Lopesā Gilārs Viņš strādā pie šī jautājuma par humanitārajām vīzām. Pilnībā piekrītu šim, šai koncepcijai. Es labprāt teiktu vēl arī daudz ko vairāk, bet nu, tas acīm redzot nav iespējams un ceru, ka mums vēl būs iespēja to visu apspriest. Es ļoti atvainojos, jā, ka mums nav īpaši daudz laika. Ziņojumi tiešām ir ļoti apjomīgi, tur tik bijis daudz darāmā un laika grafiks nav bijis mums īpaši labvēlīgs. Bet nu tā nu tas ir. Vienkārši jāturpina strādāt. Nākamais Lopes Agilārs. Divas minūtes, godātie kolēģi. Paldies! Es gribu teikt paldies arī Karākungam par, nu, pati teikto, tāds bija tieši mans, tāds bija mans mērķis. Gribu teikt paldies līdzreferentiem, Mecels kundzei un Kjengas kundzei, jo es uh, saskatu šai ziņojumā arī skaidru atsauci uz to, cik svarīgi beidzot ir atvērt arī likumīgās avēnijas patvērumu meklētājiem, tiem, kas cenšas, nu, klauvēt pie Eiropas Savienības vārdiem. Un atgādināšu, ka es biju referents pie pārskatītā vīzu kodeksa, un viena no lietām, ko mēs vēlējāmies tur pateikt, uh, nu, politiskās, nu, tām bija tām politiskām grupām, kas to vēl nevēlas, bija tieši šāda, ka ir jānodrošina humānās vīzas. Ne tik vien, lai nodrošinātu konsekvenci 19. un 25. pantā. Bet arī dzen, lai atvērtu tādu plašāku likumīgu ceļu, uh, cilvēkiem, kas vēlas atsaukties uz humānas, humaniem apstākļiem, uz starptautiskajām tiesībām. Tad gribēju lū, vērst vēl vienreiz šīs grupas pārtīju, politisko grupu uzmanību uz šo ļoti labo dokumentu, un, protams, ka vēl būs jāstrādā tālāk arī pie vīzu kodeksa pārstrādātās versijas. Nākamais Koelijo kungs. Paldies priekšsādātāji. Es arī gribu pirmām kārtām teikt paldies Metsolai un Kengei par paveikto darbu. Par tālāk par robežu pārvaldību, tīpaši ne par robežu pārvaldību. Ir skaidrs, ka nav nekaut iespējas ar kaut kādu, nezinu, burvju instrumentu pēkšņi visu vērst par labu, nē. Ja patvērums sistēma nedarbojas un ir ļoti švaka sadarbība trešām valstīm, tad neko nevaram darīt. Mums ir jāpēta šī stratēģija, jāveido visaptvaroša pieeja Darba dokumentā skaidru un gaišu parādās tas, ka robežu pārvaldība pārsvarā bāzējas uz diviem principiem, kas, protams, ir arī Schengens eh, telpas pamatā - apusēju uzticēšanās un kopēja atbildība. Un, un jā, tas jāatceras. Schengens informācijas sistēma eh, balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Frontex kā Kopēja atbildība savukārt jāpiedāvā tālāku sadarbību un to paturot prātā. Mums skaidri un gaiši ir jāsaprot, ko tad mēs gaidām no Schengens, par to mēs spriedīsim rīt, tāpēc es tagad neiedzīvināšos tajā, atgriežos šeit pie savām iepriekšējām pie, piezīmēm efektīva, uh, robežu pārvaldība neatrisinās visu uzreiz, bet, ja mēs vēlamies Schengen zonu saglabāt un ja vēlamies šeit uzņemt visus, kas meklē atbalstu, tad mums ir vajadzīga krietni labāka ārējo robežu pārvaldība. Ne tik vien, bet arī apusēja uzticēšanās, kopēja atbildība. Tāpēc atzinīgi vērtēja Eiropas komisijas priekšlikumu par Eiropas robežu apsardzi un krasta apsardzi šis parlaments un īpaši referents ir izdarījis spiedienu uz to, lai tiktu veidot stratēģiju, kas iesaistītu visas valdības. Mums ir jāturpina šis darbs, bet nedrīkst, un nedrīkstam baidīties strādāt pie tādiem mēriem, kas jau ir likt mums priekšā šeit. Paldies, paldies, Karlos. Un tālāk Vīnbergas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. ir tāds dalībvalsts, kurās bēgļi tikai kā tranzīta valstī. Un nu, viss ar šīm pirkstu nospiedojumiem, nu, ja cilvēkam vairāk par 14 gadu, tad tas ir, jā, tā jādara, bet Itālijā eh, tas nav iespējams. Tad kā, lai viņi visu šo milzīgo bēgļu skaitu vispār, nu, es nezinu, reģistrē? Divi līdz trīs miljoni migrantu gaidām nākamgad. Nu, tad tagad tiek runāts par šiem krīzes centriem, jeb hotspots. Bet vai to būs gana? Simtu piecdesmit tūkstoši mums ir izdevies tikai pārviet uz, cit, uz citurienu, bet kā mēs lai tiekam ar šiem apjomiem galā? Ir jābūt valstīm, kas uzņem lielāku bēgļu skaitļu da, ir valstis, kas, piemēram, nemaz nevēlas izmantot savus, izpildīt savus kvotas, tad vajadzētu tādā gadījumā pret tām vērst ekonomikas sankcijas. Atgriežamies pie referentiem, pie references, bet nu pavisam īsi. Kiengas kundze pirmā. Jo mums pēc desmit minūšu laikā mums darbs jāpabeidz. Paldies! Gribu teikt paldies visiem! par komentāriem, par jautājumiem. Es esmu pārliecināta, ka mums būs iespēja veikt arī padziļinātākas debats par šo jautājumu. Atbildot uz Barbaras jautājumu par jauno aģentūru un jauniem uzdevumiem, kas tiks piešķirti Frontexam. Meklēšanas un glābšanas operācijas ir prioritāte. Un tā ir ļoti svarīga ārējās robežu pārvaldības daļa. bet par to mēs parunāsim divatā, un vēl vienkārši visiem priecīgu Ziemassvētkus sesilu. Tagad tev vērts, jā, es arī gribētu teikt paldies ēnu referentiem un sesilai un visiem darbiniekiem. nu, tiešām vesels dokumentu kalns, kas cerams laika gaitā tiešām pārveidosies par ziņojumu, kas savukārt varēs saņemt atbalstu no visām politiskajām partijām. Gribu teikt paldies arī ēnu referentiem par savu viedokļu iesūtīšanu. Gribu Helga Stīvens bažu savukārt arī eh, kliedēt, jo atsevišķi punktu, no, par ko viņi runāja, jau ir skatīt citos darba dokumentos, un tie tiks ietverti un risināt arī tajā brīdī, kad gatavosim gala ziņojumu. Ar nepacietību gaidu arī grozījumus, nešaubos, ka tādu būs, man nav nekādu ilūziju par to. Tālāk, protams, ceru, ka mums izdosies arī atbilstīgi sadarbosies ar visiem, visām interesantām pusēm, lai nonāktu pie tāda teksta, kas plenārsēdē nonāktu uh, ar visu partiju atbalstu. Paldies! Liels paldies abām referentiem. Tiešām tas nav viegls uzdevums, nenoliedzami, kā jau Spenelijas kundas jautājums parādīja. Jūs strādājat pie šī visaptaršā ziņojuma. Tikpat lai, tāpat laikā nāk priekšlikumi no padomas, vēl kaut kas vēl viens no priekšlikumiem vēl pat nav uz papīra. Tas rada tik ārkārtīgi daudz problēmas. Mm, tas nav vienkārši, tur kaut vai jāpanāk politiskā vienotība, bet, nu, jāturpina darbs nenoliedzami Tāpēc liels paldies visiem, kas bija gana pacietīgi un palika līdz sanāksmes beigām un deva savu ieguldījumu. Tas bija svarīgi un paldies abām referentēm. Nu, un tad 18. janvārī būs diskusijas. Un tad vismaz mums priekšā būs konkrēts teksts, par ko spriest. Tas, manuprāt, padarīs situāciju par daudz stabilāku. Paldies deputātiem, kas veltīja laiku savu viedokļu paušanai. Un tiešām tad 18. par to spriesim rītdien, tiekamies pulkstens deviņos. Nu, tie no jums, kas būs šeit, protams, ja nu neredzēšu jūs, tad priecīgu Ziemassvētkus. Bet, nu, nē, nē, nekāds aizbildinājums rītdien nenākšanai nav nenoliedzami. Tā kā nāciet, nāciet pulkstens deviņos rīt no rīta un līdz rītam.